īpašajā pirmsziemassvētku sanāksmē. Ceru, ka visiem deputātiem vietas pietiks. Ļoti atvainojos, ka daži tēti nosēdināt nedaudz tālāk kā parasti. Priekšsēdētājs eh, lūdz viņam pienest ūdeni. Jāsaka, lai redzētu Karjakus kungu, man droši vien vajadzēs izmantot binokli, bet, nu, kā saprot, jūs tur kaut kur esat. Iepriekšējo reizi šajā zālē notika konference ar komisijas pārstāvjiem. Uh, Eh, mūsu komiteja un komisijas pārstāvji bija eh, tikās, nu, nedaudz citas eh, līdz ar to formas, bet, nu, visiem laipni lūgti mūsu pēdējā 2011. gada sēdē. 2011. gads ir bijis ārkārtīgi aktīvs un veiksmīgs mūsu komitejai, un es teiktu arī Polijas prezidentūrai, jo Polijas prezidentūra ir ļoti atbalstījusi mūsu darbu pie vienotā tirgus arī ar vienotā tirgus fórumu Krakovā un arī strādājot pie citiem dosjē, kurus prezidentūras laikā veiksmīgi virzjām uz priekšu. Mums ir arī jāatzīst Polijas prezidentūras nopelnu nodrošinot to, ka mēs pabeidzām pirmo fāzi vienotā tirgus aktā. 20 līderi ir eh, iekļavi izaugsmes eh, darba kārtībā, ko pieņēma konkrētspējas padome, eh, un ko atbalstīja jūsu ministru un pr premjeri. Un mēs gribētu, lai jūs nododat sveicienus Pavlaka kungam, kurš ir uh, premjera vietnieks, kurš ieradās mūsu sanāksmēs, un lūdzu sveiciniet arī citus kolē, jūsu kolēģis, ar kuriem tikāmies. Nu, tik tālu ievadvārdi, un tad man formāli ir jāpieņem darba kārtība. Šķiet, ka neviens neprotestē, Labi, darba kārtība ir pieņemta. Un šo sēdi var klausīties arī internetā. Labdien arī visiem, kas mūs klausās tieši saistē. Tā vietā, lai ietu pirkt pēdējās Ziemassvētku dāvaniņas vēl. Par šīs dienas darba kārtību uzklausīsim Polijas prezidentūras prezentāciju. Pēc tam eh, mans vicepriekšsēdētājs pārņem stafeti kā priekšsēdētājs, tad Lielis Kohla šobrīd ir noklausīšanā par viesapanēšanas eh, regulu, eh, kur viņa ir mūsu komitejas referente, un es viņai pievienošos sanāksmes beigās, lai viņu atbalstītu. Tā kā Varņē kundze pēc tam. Uh, runās par uh, tiešsaistes eh, strīdu risināšanu, par patērētāju strīdu izšķiršanu. Uh, tiešsaistē, pēc tam skatīsim Ivanovs kundzes uh, eh, atzinumu. Un Kohveka eh, kundze atgriezīsies no industrijas eh, komitejas un eh, runāsim par viesabonēšanu. Lūdzu, neviens nepametiet šo zāli, klausīsimies visus šos interesantos atzinumus. Tad būs nedaudz informācijas par budžetu un visbeidzot šajā pēcpusdienā jūs visi esat laipni aicināt pievienoties man uz eh, dažiem dzērieniem, pulksten 6.30 ārpus šīs zāles. Tas ir eh, ne tikai, lai nosinātu Ziemassvētkus, šī ir pēdējā sēde, kad Džons Tans ir eh, nodaļas vadītājs iekšējā tirgus un patērētā aizsardzības komitejā. Un tas kopš 2004. gada, kad komiteja tika izveidota, viņš ar mums ir vienmēr bijis, bet viņš tēt pāriet uz parlamenta ietekmes izvērtējumu nodaļu. Es pārliecinātu, ka jūs visi, kā arī citi imko draugi un atbalstītāji, mums pievienosies uz uh, kādu glāzīti uh, pulksten 6.30 te pie zāles ārpusē. Nu, lūk, nedaudz garāki ievadvārdi kā parasti, bet tagad gan uh, laipni lūgt mūsu vidū Tomkils un eh, Krančevskas kundzēm. Tomkils kundze, jūs pie jums jau esat iepriekš pie mums bijusi, un Henčlevskas kundze, es zinu, ka jūs arī esat eh, cieši sekojis līdz mūsu darbām, un labprāt uzklausīsim jūsu ziņojumu par polijas prezidentūru, un pēc tam deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus. Lūdzu, vārds jums! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, godājamie deputāti, dārgie kolēģi, man ir tas gods un prieks ar jums pastāstīt polijas valdības vārdā mūsu pārdomas par to, ko izdevās sasniegt polijas prezidentūras pusgadu laikā. Iekšējā tirgus saistībā. Es ļoti ceru, ka mūsu ieguldītie pūliņi pēdējo sešu mēnešu laikā, lai stiprinātu uh, iekšējo tirgu, sniegs taustāmus rezultātus Eiropas uzņēmiem un pilsoņiem. Mēs ļoti uh, novērtējam vienotā tirgus ideju. Šī iemesla dēļ Polijas prezidentūra ir uh, apstiprinājusi ļoti ambiciozu programmu prioritāros jautājumos tādos kā eh, tam, ka Eiropas integrācijai jābūt galvenajam virzītājam, spē, virzītāju spēkam izaugsmai. Vienotais tirgus vienmēr ir bijis mūsu uzmanības centrā. Jāstrādā mums bija bijis ļoti sarežģītos apstākļos. Šī gada jūlijā mūsu Eh, priekšsēdā premjera viesnieks Pavleka kungs prezentēja ceļakārti Polijas prezidentūrai. Bet tad, jūlijā, vēl neviens negaidīja, ka Eirozonas valsts nonāks tik sarežģītā situācijā. Finanšu tirgi ļoti uh, rūpīgi vēroja ta, kas notika padomes sanāksmēs. Un Polijas prezidentūrai eh, nebija ne brīža uzmanības eh, atslāpšanai. Visu laiku bija jāstrādā pie tā, lai mēs stiprinātu Eiropas integrāciju un pievienotā tirgus stiprināšanas. Mēs esam pārliecināti, ka spēcīgs vienotais tirgus spēlēs nozīmīgu lomu un tas jau spēlē nopietnu lomu krīzes laikos. Tas ir nepieciešams, lai varētu cīnīties pret krīzes negatīvajām sakām. Tas palīdz veicināt ekonomisko izaugsmi. Pierādījums tam rodam arī raugoties ikgada izaugsmes pētījumā, ko nesen publicējas Eiropas komisija. Pētījumā ir uzskatīti ieteikumi ka mums vajadzētu koncentrēties uz izaugsmu veicinošām jomām. Mums ir jāatbrīvojas no liekiem šķēršļiem un jāizmanto līdz šim neizmantotais potenciāls, ko sniedz vienotais Eiropas patents, pakalpojuma direktīva un digitālais vienotais tirgus. Īpaši svarīgi ir atrast kompromisu attiecībā uz tām iniciatīvām, kas varētu palīdzēt ekonomiskai izaugsmai un to darīt pēc iespējas ātrāk. Šī iemesla dēļ Polijas prezidentūra vienmēr ir centusies panākt pēc iespējas ātrāku vispieņemto eh, vienotā tirgus akta iniciatīvu īstenošanu. Un tāpēc ar lielu prieku var šodien paziņot, ka po Polijas prezidentūra ir noslēgusi pārunas ar Eiropas parlamentu par ļoti svarīgu jautājumu vienotā tirgus aktā. Tas ir vienots Eiropas patents. Šodien juridisko lietu komiteja balsoja par vienoto Eiropas patentu, kas ir nākamais solis pirms pabeigsim darbu pirmajā lasīmā. Saprotu, ka eh, tas nav īsti jūsu darbības lauciņš, bet gribu tomēr norādīt, ka eh, šis, eh, šī vienošanās, ko panāca Polijas prezidentūra, varētu samazināt patentu aizsardzības maksas par 80%. Tas ir visai ievērojams sasniegums. Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmiem būtu kopīga patentu aizsardzības sistēma Eiropas Savienībā. Lielā mērā tas ir pateicoties tieši Eiropas parlamenta apņēmībai. Tieši pateicoties parlamentam, mums izdevās eh, panākt eh, šo eh, īpaši MVU nozīmīgo nolīgumu. Mēs esam strādājuši pie starptautiskiem nolīgumiem Runājot par vienotu patentu strīdu atrisināšanu un par eh, Eiropas patentu tiesu. Darbs pie starptautiskiem nolīgumiem turpinājās visu iepriekšējo sešu mēnešu laikā, un visbeidzot, mēs nonācām pie kompromisa risinājumiem par visiem svarīgākiem jautājumiem. Vienīgais jautājums, kas joprojām nav atrisināts, ir, kur tieši atradīsies Eiropas centrālā patentu tiesa. Bet tas nozīmē, ka gandrīz pēc 30 pārunu gadiem mēs beidzot nonāksim pie vienota Eiropas patenta. Vienotā tirgus aktā tika ierakstīta vēl viena prioritāte - Eiropas standardzācija un tā regulēšana. Polijas prezidentūra ir uzsākusi pārunas un e, mums arī izdevās pavirzīties priekšā jomā. Mēs nonācām pie gala. Ceram, nonāk pie pirmā lasījuma Dānijas prezidentūras laikā. Un, tī, un arī ar nepacietību gaidām, e, ko sagatavojas ir Lara Komī. Zinām, ka viņas ziņojums būs pieejams nākamā gada janvārī. To ar nepacietību gaidām. Tāpat izdevās nopietni pavirzīties priekšu attiecībā uz regulas projektu par informācijas apmaiņu attiecībā uz iekšējo tirgu. Mēs joprojām esam pārliecināti, ka sadarbības starp Dānijas prezidentūru un referentu um, Adama Bielana kungu ļaus nākamā gada pirmā pusgada laikā nonākt pie nolīguma. Esam turpinājuši arī strādāt pie eh, svarīgiem tehniskiem tiesību aktiem. Un te es gribētu pateikties Salvatoris Tatarella kungam, jo pateicoties viņa apņēmībai, Polijas prezidentūrai izdevās pieņemt direktīvas projektu par um, izplūdes gāzēm, kas nāk no jūras traktoriem. Tāpat mēs pavirzījāmies uz priekšu attiecībā uz regulas projektu par lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniku. Te padome cieši sadarbojas ar eh, Pancēri kungu, referentu, un esam sadarbojušies arī attiecībā uz regulu pār divu un trīs, eh, kā arī četru riteņu uh, Eh, transports līdzekļiem. Te mēs cieši sadarbojāmies ar Vimu Vanderkampu. Polijas prezidentūra ir uzsākusi darbu pie direktīvas projekta par atpūtas eh, transporta līdzekļiem un ūdens motocikliem. Te mēs joprojām ceram uz eh, veiksmīgu tālāku sadarbību ar Hārboru kungu. Ļoti ceru, ka viņš piekritīs sadarboties ar nākamo Dānijas prezidentūru. Uzsākām arī pārunas par grozījumiem viesabunēšanas regulā. Mēs ļoti gaidījām virzību uz priekšu šajā jautājumā. Ceru, ka polijas prezidentūrai izdevās strādāt gana ražīgi, lai Dānijai izdotos te panākt eh, vienošanos pirmajā lasījumā pirms nākamā gada jūnija, kad eh, šis derīguma termiņš beigtos. Mēs ļoti novērtējam Korholas kundzes pūliņus. Viņa bija referente, eh, kas strādāja pie šī jautājuma. Lielas paldies viņai! Polijas prezidentūra arī eh, ļoti cieši pievērš uzmanību regulai par intelektuālās tiesību, īpašumu tiesību pārbaudīšanu muitā. Mēs noturējām publisku noklausīšanos IMCO komitejā, tā notika novembrī, un eh, pateicoties Kroicmana kungam šī noklausīšanās notika. Tā bija ļoti noderīga mēs sapratām, uz ko vairāk jākoncentrējas, piemēram, uz mazu kravu uh, problēmu uh, un to sūtīšanu importam. Polijas prezidentūra arī piedalījās apaļā galda diskusijās Strasbūrā, uh, ko vadīja Kreutzmana kungs, kā arī Marģels Galo kundze. No tika arī citas iniciatīvas, citi pasākumi, kas notika uh, paralēli tam, kā Eiropas komisija uh, izplatīja savas publikācijas. Tika uzsākt vairāk darbi, piemēram, jautājums par deviņām direktīvām, kas būtu jāpielāgo jaunajām regulām attie, saistībā ar uh, produktu laišanu tirgo Eiropas Savienībā. Polijas prezidentūra ir uzsākus darbu pie pakotnes kopumā Mēs apspriedām galvenos jautājumus, galvenās problēmas, bet ne pašas direktīvas. Mēs arī zinām, ka Eiropas parlaments raugās uz šo pakotni kopumā un es pārliecināti, ka harmonizētā pieeja um, mūsu uh, nākamās prezidentūras darbu padarīs vienkāršāku. Esam sākuši strādāt arī pie uh, elektroniskajiem parakstiem un to tiesiskā ietvara. Mēs gribējām harmonizēt šīs regulas, šī iemesla dēļ noturējām 9. novembrī konferenci Varšavā. Tajā apspriedām šo tēmu. Joprojām gaidām Eiropas komisijas priekšlikumus par grozījumiem direktīvai par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Ar lielu interesi uh, redzējām Eiropas parlamenta rezolūciju par šo tēmu, ko jūs pieņemat novembrī. Polijas prezidentūras atzinumā, atzinumi e, un e, mūsu secinājumi par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu Eiropas Savienībā ir e, viena no visvairāk vajadzīgajām rīcībām kas eh, šobrīd iezīmē vienotā tirgus fragmentāciju, bet nākotnē eh, varētu palīdzēt darbiniekiem mobilitātē Eiropas Savienībā. Polijas prezidentūrai tomēr neizdevās pamanākt uh, pilnīgi visus savus nospraustos mērķus. Mēs vēl neuzsākām diskusijas par, uh, el, par e-komerciju. Tomēr ceram, ka Dānijas prezidentūrai izdosies par šo tēmu sākt diskusijas. Domāju, ka ir vērts atzīmēt, ka visi, kas darbojas iekšējā tirgu, ir ļoti interesēs šajās debatēs, jo e-komercija ir milzīgs potenciāls. Šādu patu aizkavēšanās iemeslu dēļ nevarējām sākt darbu pie citām prioritārām jomām, piemēram, valsts iepirkumi. Noslēgumā, dāmas un kungi, gribu vēl īsumā arī pieminēt eh, notikumu, kas jūsu komitejā jau ir daudz aprunāts. Uh, Domāju, ka gan Polijas prezidentūra, gan Eiropas parlaments un it īpaši IMCO komiteja var būt ļoti lepni par to, ka Polijas prezidentūras laikā noturējām pirmo vienotā tirgus fórumu. To organizēja Eiropas parlaments, komisija un Polijas prezidentūra. Visi kopā. Fórums notika no, 8, no 2. līdz 4. oktobrim. Mums bija tas gods uzņemt šo notikumu Krakovā. Bija vairāk kā 1200 dalībnieku, kas visi uh, ļoti bija ieinteresēti iekšējā tirgus attīstībā un gribēja par to dalīties ar viedokļiem. Bija pārstāvēts darba devēju organizācijas, darba ņēmēju organizācijas, tirsniecības palātas pētnieki, daudzi uzņēmēji. Tik pārstāvēt tas eh, in, ļoti dažādas intereses. Un te es gribētu pateikties Maiklam Hārbora kungam, uh, par, par atbalstu, tāpat paldies Ružas Tunas kundzei. Un paldies visiem jums IMCO komitejā, kas mūs atbalstīja kas viss cauri eh, sagatavošanās procesam pirms notikuma izrādīja mums atbalstu. Es ļoti priecājamies arī par parlamentu pieņemto rezolūciju, kas tika pieņemta 1. decembrī, par vienotā tirgus eh, fóruma secinājumiem. Es teiktu, ka fórums bija unikāls notikums, un deklarācija, kas tika pieņemta fóruma beigās, ir guvusi plašu atbalstu visās dalību valstīs. Polijas prezidentūra padomes, tātad eh, konkurences padomes secinājumos arī to atzīmēja. Padoma tikās 5. decembrī un viņi arī ar lielu prieku pieņēma Krakovas deklarāciju. Padome e, apsprieda šīs deklarācijas saturu un vienojās, ka līdzīgs notikums jāsarīko arī nākamgad. Tas ir īpaši svarīgi, tāpēc, ka tiks e, tieši nākamgad svinēt 20 gadu kopš pastāv iekšējās tirgus. Secinājumos parādās apņemšanās, e, ko pauž dalība valstis censties panākt tālāku attīstību, atbrīvojoties no nozīmīgākajiem tirsniecības šķēršļiem, kuri tika identificēti vienotā tirgus formā. Runājot par pilsoņiem un uzņēmiem, kas piedalījās formā, viņi visi tika uzklausīti. Uzskatu, ka eh, tā ir eh, dialogā dzimus pievienotā vērtība. Lieliski, ka mums bija iespēja uzklausīt eh, cilvēkus, kurus eh, šī regula reāli ietekmēs. Dāmas un kungi, es ļoti ceru, ka manis tēt uzskaitītie piemēri, polijas prezidentūras panākumi pierāda, ka vienotā tirgus, vienotais tirgs ir bijusi viena no polijas prezidentūras prioritātēm. Mēs darīsim, ko varēsim, lai padarītu Eiropas tirgu pieejamāku mūsu uzņēmiem un mūsu pilsoņiem. Es ceru, ka nākamās prezidentūras gan Dānijas prezidentūra, gan Kipra varēs izmantot mūsu darba augļus un e, darbu virzīt vēl tālāk uz priekšu. Es gribētu pateikties Eiropas parlamenta deputātiem par to, kā jūs sadarbojaties ar mums, ar prezidentūru, ar visiem mūsu ekspertiem. Es ļoti priecājos, ka esat mūsu sabiedrotie, strādājot pie vienotā tirgus. Ja jums šķiet, ka es esmu kaut ko aizmirsusi, uh, par kādu tēmu, kas ir saistīta ar vienoto tirgu, tad, nu, esmu te jūs rīcībā atbildēšu jautājumiem. Liels paldies par šo visaptverošo kopsavilkumu, un jūs tiešām atbalstījāt to, ko es sacīju ievadā par to, ka prezidentūra tiešām ir liels atbalstītājs kopējā tirgus veidošanai. Jūs pieminējāt arī attiecīgo rezolūciju. Es vēlētos nodot sveicienus Karolīču kungam, kas arī visā tajā eh, darbojās. Eh, Tonkju kundze, es domāju, ka tagad uh, jūs varētu izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Esmu ļoti priecīgs, ka varu iepazīstināt jūs ar savām pārdomām par soļiem, ko ir spērus polijas prezidentūra, runājot par neaizsargātu tirgus dalībnieku aizsardzību, ņemot vērā nestabilo situāciju Eiropā, jo, protams, tā ir ietekmējusi patērētājus un viņu uzvedību un viņu pirkšanas paradumus. Un ir svarīgi aizstāvēt viņus pret eh, dažādiem riskiem un apdraudējumiem. Patērētāji ir diezgan labi informēti, viņi var darboties kā ekonomikas veicinātājs spēks. Tādēļ Polijas prezidentūras galvenais mērķis, kā jūs varbūt atcerties, bija eh, stiprināt patērētāju pozīcijas tirgu un uh, Mūsu mērķis bija nodrošināt eh, tiešām iedarbīgu aizsardzību. Mums likās svarīgi padziļināt kopējo tirgu, un mūsuprāt, vienotājs tirgus pilnīgi izveida, mūsuprāt, ir absolūti nepieciešama, lai nodrošinātu izaugsmu. Vispirms mēs vēlamies nodrošināt to, lai pilsoņi un patērētāji būtu uh, Eh, pašā centrā ideja par vienotā tirgus veidošanu. 11. novembrī komisija nāca klēra ar paziņojumu, kas eh, ir saistīts ar patērētāju aizsardzības jautājumiem. Šis politikas mērķis ir eh, centrālo lomu piešķirt patērētājiem un nodrošināt, lai viņi būtu aktīvi darbinieki vienotajā tirgu un lai viņi gūtu no tā labumu Un līdz ar to strādājot pie šī projekta, mums jau bija pirmā viedokļa apmaiņa 29. novembrī padomē. Būtībā dokuments ir diezgan tehnisks, es domāju, dokumentu par finanšu ietvaru. Tas vairāk runā par šīm lietām nekā par konkrētiem pasākumiem. Darba grupa grupa apsprieda projektu un detalizētājus, eh, detalizētus eh, pasākumu scenārijus, un mēs atbalstījām, un nu, prezidentūra atbalstīja šīs institīvas. Patērētāja tiesību direktīva bija ļoti svarīgs uh, dokuments. Tas pieņemšana notika 22. oktobrī, un 22. decembrī tā tika publicēta oficiālajā vēstnesī. Dalība valstīm ir laiks līdz 13. decembrim. Nākamajā gadā, lai, 13. gadā, lai transponētu šo likumdošanas aktu savā likumdošanā sarunas bija sarežģītas, bija jāpieņem visai pretrunīgi jautājumi, tādēļ mēs augstu vērtējam šīs komitejas ieguldījumu Hārbaru kungu vadībā par to, ka jūs palīdzējāt panākt vienošanos par šo jautājumu. Vēlētos uzsvērt arī Švāba kunga referenta Romu, kā arī pateikties ēnu referentiem. Kompromiss uh, nodrošina līdzsvaru starp patērētāju tiesību aizsardzību un kopējiem uh, nosacījumiem uzņēmējdarbībai. darbībai Un eh, šis darbs eh, tikai sāks Ungārijas prezidentūras laikā, un mēs ceram, ka šis instruments palīdzēs tālāk attīstīt mūsu vienoto tirgu un sniegs patērētājiem iespēju droši iepirkties eh, tiešsaistes režīmā visā Eiropas Savienībā. Tik realizēts arī projekts, kura mērķis bija nodrošināt, lai uh, patērētāji varētu risināt strīdus, neizmantojot tiesu. Un lūk, šī bija viena no mūsu prioritātēm, proti komisijas secinājumiem par alternatīvo uh, strīdu uh, izšķiršanas mehānismu. Šeit mēs runājam tieši par šiem jautājumiem un par iespēju uh, darīt to tiešsaistes režīmā, internetā, un mēs runājam par to seminārā uh, vienotā tirgus formā Krakovā. Vēlētos pateikt Tūnas kundzei par viņas iniciatīvu organizējot šo pasākumu. Mūsu secinājumi no šī pasākuma tika publicēti Krakovas deklarācijā Un mēs pasvītrojām tādas svarīgas lietas, kā nepieciešamību nodrošināt pieeju iedarbīgiem un vienkāršiem veidiem strīdu izšķiršanai, gan tiešsaistes režīmā, gan arī izmantojot citas līdzekļus. Un alternatīvai strīdu izšķiršanai jāņem vērā atšķirīgos apstākļos, atšķirīgās dalība, atsevišķās dalība valstīs. Uh, un jāraugās, lai tiktu izpildīti arī kvalitātes kritēriji. Strīda iesaistītajām pusēm ir jāzina savas tiesības un viņiem ir jāsaņem attiecīgs atbalsts, lai saprastu dažādās sistēmas, dažādās dalību valstīs. Sistēm, sistēmai jābūt ir vērstai uz to, lai tirgus dalībnieki varētu šeit spēlēt savu lomu. Un vienkārši un iedarbīga sistēma uh, kas ļautu izšķirt strīdus internetā, tas tiešām palielinātu patērētāju uzti, uzticību eh, digitālajam vienotajam tirgumam. Likumdošanas pakete, kas attiec uz ADR direktīvu un ODR direktīvu, kas tika prezentēta konkurences padomē decembrī. Mēs vēlējāmies plašākas debatas ar komisiju. 29. novembrī, kad notika patērētāja tiesība aizsardzības grupas sanāksme, komisija eh, iepazīstināja eh, šo fórumu ar eh, abiem projektiem un dalībvalstīm bija iespējas izteikt savus viedokļus 13. un 14. Uh, oktobrī mēs apspriedām ietekmes izvērtējumu un pēc tam tālāk pārgājām pie vispakotnes apspriešanas. Tas bija ārkārtīgi liederīgi. Gan dalībvalstis, gan komisija ļoti aktīvi iesaistījās šajā darbā. Dānijas prezidentūrai uh, tiks nodoti jau pirmie secinājumi. Uh, Protams, ir pāragri spriest par to, kāda šie likumdošanas akti izskatīsies eh, savā galīgajā versijā, bet paldies šai komitējai par jūsu centieniem un darbu. Un es vēlu jums tikpat auglīgu eh, darbību arī nākotniem Šgrehkungam un Tunskundzei. Mēs zinām, cik ļoti abas šīs sistēmas eh, par šķīdu izšķiršanai GDR gan ODR būtu un kāda nozīme tām būtu patērētāju vidū. <clears throat> Runājot par konkurenci un patērētāju aizsardzību, mums bija iespēja visiem atgādināt kādēļ konkurence ir tik liela nozīme un kādēļ tā nāk par labu patērētājiem. Eiropas konkurences un patērētāja dienā eh, mums, eh, pie mums ieradās Almuņas kungs, Švāba kungs, viņi uzstājās, un mēs eh, vien piekritām tam, ka uh, Konkurence nodrošina labāku izvēli, stimulē tātad konkurence un kvalitāti, un galu galā ir uh, nāk par labu patērētājiem. Un ilgtermiņa mērķi aizstāvot uh, neaizsargātokos tirgus dalībniekus, ir arī vēl viens svarīgs mūsu darba, bija svarīgs mūsu darba aspekts. Svarīgi ir informēt patērētājus Es vēlētos pasvītrot, ka patērētā aizsardzības politika var paaugstināt pilsoņu dzīves līmeni. Un īpaši šobrīd tas ir ļoti svarīgi. Un lai panāktu stratēģiskos mē, e, Eiropas 20. gada stratēģijas mērķus, Vairāk nekā jebkad ir svarīgi aizsargāt patērētāja tiesības un nodrošināt pilsoņu uzticību vienotajam tirgum, lai viņi tam ticētu. Un tas ir mērķis, kas ir sasniedzams nākamajos gados. Es domāju, ka tādi ir pasākumi, kā. Ka Eh, dažādu direktīvu pārskatīšana, eh, piemēram, par tā saucamajiem pakotņu ceļojumiem. Eh, turpināsies nākamo prezidentūru laikā. Es vēlreiz vēlos pateikties Eiropas parlamentam un šai komitejai. Uh, un šīs eh, komitejas locekļiem par sadarbību. Cerams, ka mēs arī nākotnē turpināsim sadarboties un noslēgumā. Es vēlētos jums visiem novēlēt eh, priecīgus Ziemassvētkus gan Eiropas parlamentam, gan Eiropas Savienībai, un mums visiem arī veiksmīgu jauno gadu. Paldies! Well, thank you very much indeed. Liels paldies! Eh, jums abiem par, la, abām par labu vēlējumiem un paldies par lieliski izgreznoto eglīti pie parlamenta, eh, kas mums visiem atgādina par Ziemassvētkiem. Man ir prieks, ka jūs sākāt darbu par ADR un ODR priekšlikumiem un ka jūs prezentējāt ietekmes izvērtējumi. Un jāsaka, ka padome ir nedaudz priekšā parlamentam, parasti tā nenotiek. Uh, Bet nu šoreiz jūs radāt, rādāt labu piemēru Dānijas prezidentūrai. Mūsu uh, prezentācija ar mūsu referentiem, ar Tonis un Greha kungiem notiks uh, nedaudz vēlāk. Uh, un Un man liekas, ka visi, kas šeit šodien ir klāt, ļoti aktīvi ir darbojušies šajā jomā, un es domāju, ka eh, ļoti interesanti bija šī prezentācija par tām galvenajām bažām, kādas ir patērētājiem eh, mūsu vienotajā tirgu. Tagad aicinātu kolēģis uzdot jautājumus. Šeit Gebhārds eh, kundze, Švābkungs ir pieteicies, Krauecmans kundze. Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumus? Tad sāksim ar Švāba kungu. Tad Gebhārds kundze un lūdzu Švāba kungs. Paldies, paldies mūsu viesiem. Jā, man ir tiešām arī īsi trīs komentāri. No sirds pateicos jums par ļoti dedzīgo aktīvu iesaisti mūsu visas politiskās grupas vārdā. Vispār Polija, Polijas valdība, par spīti tam, ka jums arī bija vēlēšanu gads un vēlēšanu kampaņa, uh, jūs nodrošināt ļoti lielu stabilitāti iekšējā tirgu un Eiropas Savienībā kopumā. Par to paldies. Ir trīs lietas, kas, manuprāt, jūsu prezidentūras ir tagad kļuvušas par etalonu citiem. Jūs runājat arī pat mm, eh, vairākas lietas uzskaitījāt, un paldies arī valsts sektāram. Un paldies, ka mēs tiešām tagad uh, dzirdam arī no polijas, ka ir tiešām svarīgi, lai mēs ļoti precīzi sekojam noteikumiem un nodrošinam šo stabilitāti. Par to jūs arī runāt ministru prezidentu sanāksmēs. Tātad mēs varam ievērot tikai tad, ja visi, protams, ievēro vienotas noteikumus iekšā tirgū. Un lūk, arī attiecīgi jūs jau paši norādījāt, ka arī tātad ciešāk sadarbības starp konkurentspējas kāpināšanu un patērētā tiesību aizsardzību. Te var būt ļoti labs iznākums, ja mēs konstruktīvi sadarbojamies. Jūsu organizētājās pasākums konferences eh, Poznaņā man ļoti pozitīvi pārsteidz, un tas tiešām skaidri vēlreiz parādīja, ka ir lūk šīs divas lietas - patērētā tiesības un, un konkurētspēja. Un neredz šie jautājumi tiek skatīti pilnīgi atstrauti. Savukārt horizontālā pieeja, ka jūs to piedāvājat Poznaņā, bija tiešām apsveicama un tas nodarīja impulsus gan komisijai, gan arī parlamentam. Un treškārt arī paldies par to, ka jūs arī pakalpojumu direktīvu savā prezidentūras laikā arī ļoti virzījāt. Te man ar kolēģi Hansliks kundze bija mūsu referenta. Un arī mūsu tālākais darbs, protams, ar vien būs ciešā sasaiknē ar jūsu izvirzītiem jautājumiem. Tātad, lai mēs arī panākam kvalifikāciju atzīšanu pārobežu kontekstā, lai nodrošinām iekšējā tirgo augstu kvalificētas darba spēkus visā Eiropas teritorijā. Mums tiešām tagad Dānijā atliek tikai turpināt to, ko jūs tagad nododat viņiem tālāk, un turpināsim arī sadarbību. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies, Gepards kundze. Jā, tagad šodien. Jā, paldies priekšsarētāji. Paldies arī Eiropas padomus, piedošana, polijas prezidentūras pārstāvēm. Tās ir divas kundzes šoreiz, sievietes, un politikā tieši valdības līmenī tas nemaz tik bieži tā nav redzams. Tur vienmēr šo skatu dominē vīrieši. Par to man ir vienmēr prieks, kad es redzu arī, kad ir tik ļoti kompetents sievietes un tik aktīvi e, darbojas politikā kā jūs. To es tā gribēju īpaši uzsvērt. Man ir liels prieks redzēt un arī saprast, un, bet, nu, protams, nav jau tikai kā sievietes, arī Tusks uh, kungs šeit ir. Polijas prezidentūru, savu prezidentūru veido tādu ļoti lielu Eiropas dimensiju, īpaši apzinoties sarežģīto situāciju Eiropā šobrīd. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropā valdības tiešām virz arī šo Eiropas dimensiju, iestājas par to, uh, un, manuprāt, jūs to lieliski paveicāt. Un tas arī tiešām labs paraugs nākotnē. Un līdz šim to mēs ļoti reti bijām tā piedzīvojuši. Tiešām manas lielākais sasniegums jūsu prāt bija šīs konferences par iekšējo tirgu, kā jūs to organizējāt, kur mēs tiešām redzējām, ka izdevās panākt ļoti svarīgu lietu, ka tieši Eiropas iedzīvotāji bija galvenajā uzmanības centrā. Jūs arī formulējat šos 20 svarīgākos izaicinājumus un prasības, kādas ir formulējuši paši Eiropas iedzīvotāji. Tas ir atspoguļošajā ziņojumā, lai norādītu precīzi problēmas Un jūs arī secināt, ka, protams, Eiropā mums iedzīvotāji vēlas ciešāku Eiropas sadarbību, viņi vēlas lielāku Eiropas tādu mm, pārstāvniecību. Un es zinu, ka šīs idejas tālāk virzīs arī Dānijas prezidentūra. Neskatoties, ne, viņi skatīs arī, protams, jau tālāk, kāda varētu būt šie risinājumi, ne tikai problēmas, un tad būs arī uzdevums nākošiem gadiem. Otra lieta. Jūs arī vairākas reizes jau norādījāt, cik svarīgs jums bija patērētāju tiesību aizsardzības jautājums. Patērētāji, patērētāju tiesību aizsardzība ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju uzticību Eiropas iestādēm. Šī uzticība kalpot tiešām lielākajā mērā ideja, tātad, ja mums varbūt šur tur samazinās Eiropas iedzīvotāju uzticību, tad šajā jautā, ziņā jūs viņu varētu atkal atgūt. Patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas bija ļoti aktīvi iesaistītas, un es redzēju, ka jums tiešām izdevās panākt ciešu dialogu ar patērētāju tiesību organizācijām, un jūs arī parādījāt, ka šis dialogs jāturpina, lai panāktu vēl ciešāku sasaisti. Manuprāt, tas, kā jūs to darāt Polijā un arī jau cits valstis, tas tiešām ir apsveicami. Kopumā mēs varam teikt, tie būs ļoti seši pozitīvi mēneši. Paldies! Kraicmana kungs un pēc tam Tūns kungs. Jā, paldies! Es arī vēlos pateikties no visas sirds Polijas prezidentūrai par viņu aktīvu iesaisti. Es pats arī, protams, devos uz uh, uh, Poliju. Un arī es tiešām redzu, ka viņi lepojas ar to, ka viņi ir eiropieši. Tas bija tiešām apsveicami. Man ir pozitīvi pārsteidz tas, kā Varšavā mēs redzējām, cik jūs ļoti arī iestāties par solvitu jautājumu, cik ļoti senāts tur ir iesaistījies, cik viņš precīzes jautājums senāts, prot, uzdot eh, šajā jautājumā, un tātad arī paldies tiešām, kā mēs redzējām, kā Polija, kā valsts, cik aktīvi ir iesaistījušies šajā projektā, par to es jums esmu ļoti pateicīgs. Tas tiešām, nu, izcili, izcili, cik lielā mērā Polija iestājas par Eiropu un Eiropas jautājumiem, un es to jau novēlu arī nākošajām prezidentūrām tā turpināt. Paldies! Tūns kundze. Jā, paldies priekšsādātājiem. Nu, es arī gribētu tad izmantot šo iespēju uh, pateikties ne tikai par uh, to tā pieklājības uh, dēļ, bet tāpēc, ka es tiešām piedalos daudzos nozīmīgos arī notikumos. Tad mums bija arī, protams, arī e, savu pērnieciskās vizītes delegācijas, kas devās arī uz Krakovu un Varšavu. Un jāatzīst, ka šīs sarunas tikšanās bija ļoti spilgtas un atmiņā paliekošas. Un tas bija interesanti ne tikai mums, te kolēģi starpā, bet arī tiešām tiekoties ar jums. Uh, apmainoties ar viedokļiem. Es satikos daudziem cilvēkiem, īpaši Krako man ļoti pārsteidza. Jūsu personāls, kas viss strādāja, viņi tik bija ļoti ārkārtīgi interesanti. Un tāpat arī mēs skatījāmies mūsu komiteju, cik ļoti aktīvi iesaistījās. Tik daudz no mūsu komitejas devās uz Krakovu, uh, Un tas bija diezgan tāds liels uzdevums arī mūsu komitejas sekretariātām, un tāpēc vēlos pateikties viņiem par to, cik organizēti un labi viņi to visu paveica. Mēs vēl nebijām līdz šim viņiem pateikuši paldies, lūdzu, tagad vēlos izmantot šo iespēju. Nu, labi, es nevaru pretendēt uz ļoti objektīvu vērtējumu, bet man tiešām ārkārtīgi pārsteidz polijas prezidentūras eh, sniegums Eiropas līmenī, kā to arī nu pat izcēla Gebhards kundze. Eiropas dimensija, solidaritāte bija ļoti spēcīga, un es domāju, ka to arī turpinās, ceru, ka turpinās arī nākošās prezidentūras. Tas bija tiešām ļoti pārsteidzoši un laba pieredze. Un īpaši jūs organizētais pasākums par iekšējo tirgu. Iekšējais tirgus tas ir eh, konkrēta lieta, ko saprot mūsu iedzīvotāji, mūsu uzņēmēji, patērētāji, valsts pārvalde. Un tas katrā ziņā nodrošina to, ka jūs gūstat plašu atbalstu šim milzīgam projektam, kas eh, kopā izvēršas par visu ieguvumu. Nu, tā kā es domāju, to varētu turpināt tik pa diviem gadiem vai varbūt pat katru gadu. Tā ka mēs varam, protams, arī šo jautājumu virzīt un attīstīt jau arī turpmākās sanāksmes nākamo gadu laikā. Un visiem labu izdošanos gadā, jaunajā gadā. Paldies! Nu, man liekas, ka droši vien tā praktiski tas būtu īstenojams ik pa diviem gadiem. Man jau kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam īsi arī es gribētu pateikties no visas sirds polijas prezidentūrai. Es esmu francūziete un es uzskatu, ka mēs daudz ko varējām mācīties no jūsu prezidentūras. Francija vienmēr ir bijusi, nu, mēs esam viena no dibinātāju valstīm, bet, nu, zināmā mērā Francijas pilsoņi, zināmā mērā ir kā Eiropas izlutinātie bērni. Dažkārt viņiem izdodas piemirst, turklāt bieži aizmirst to, ko Eiropa viņiem sniedz, un viņi tikai kritizē. Uh, Nu, un eh, nevienmēr apceras labās lietas. Tā kā liels paldies jums par visu, ko jūs paveicāt attiecībā uz vienoto tirgu. Jūs eh, sniedzāt mācības stundas, eh, iezīmēt skaidras vadlīnijas, kurām mēs sekojām dialogā, uzklausot jūs viedokli, un es personīgi pateicos jums no visas sirds par to, kā jums izdevās pavirzīties priekš attiecībā uz Eiropas patentiem. Jo zinām, ka šobrīd ekonomiskās krīzes laikā tie, tie ir tieši MVU, kas rada uh, darba vietas visā visvairāk, kuros slēpjas lielākais potenciāls. Ar Eiropas patentu ir svarīgi strādāt izaugsmes labad, jo, lai izaug, caur izaugsmi rastos jaunas darba vietas. Es biju referente par kvalifika, profesionālo kvalifikāciju komunikāciju savstarpēju atzīšanu, ka jūs norādījat, kas ir ļoti svarīgi izaugsmē, bet arī darbinieku tiesībām. Eh, un šī direktīva iznāca tikai vakardien, bet eh, domāju, ka mēs eh, pie tā vēl strādāsim, un Dānija jau to arī ir ierakstījusi savās prioritātēs. Domāju, ka pie tā varēsim strādāt kopā gan ziemeļi, gan dienvidi, gan austrumi, gan rietumi. Strādāsim kopā, jūs iezīmējāt, kādā virzienā doties, turpināsim ar jums pat šo ceļu arī iet. Paldies! Liels paldies, Rotebergs kundz, lūdzu. Jūs šķiet esat arī pēdējā runātāja. Roitovas kundze. Es vēlēšu pateikt arī no savas puses paldies Polijas prezidentūrai. Mēs visu to sagaidījām, ka tāda liela valsts kā Polija arī izmanto šo iespēju savu pirmo prezidentūru, lai izmantotu pa simt procentiem visas iespējas. Un tiešām tā arī bija ļoti veiksmīgi. Vienlaiks arī Polijas eh, deputāti Eiropas parlamentā arī ļoti spēcīgi pārstāvēja savu valsti vienotā balsī. Un mums radās skaidra pārliecība, ka polijas zina, uz ko viņi virzās, uz ko viņi attīstās. Un man tiešām bija prieks, ka jūs nenogāzāt savu valdību prezidentūras laikā. Jā, paldies jums visiem! Un es katrā ziņā piekrītu un pievienojos. Arī no savas puses mums bija liels prieks sastrādāties. Un, lūk, tiešām jūs jau paši sumējāt un norādījāt, kur mēs panācām būtisku progresu ļoti daudzos mm, jautājumos un dokumentos. Došu vārdu polijas prezidentūras pārstāvēm, jums abām, kuras tad var tad teikt galavārdus, jā? Ja? Szanowni Państwo, ja tak naprawdę to Dāmas un kungi! Nu, ko gan vēl lai piebilst? Var tikai vēlreiz pateikties no visas sirds jums par visiem tiem laipniem vārdiem, ko jūs tēt veltījāt Polijas prezidentūrai. It īpaši par vārdiem, kad no poļiem daudz ko mācījāmies. Mēs daudz ko iemācījāmies Polijas prezidentūras laikā. Nu, vismaz man personīgi ir ārkārtīgs gods dzirdēt šādus vārdus. Es ar prieku arī tos nodošu saviem kolēģiem polijas eh, valdībā. Tiešām, liels paldies jums par to, ka novērtējat mūsu paveikto darbu. Ļoti ceru, ka mēs arī nākotnē turpināsim strādāt kopā vienotā tirgus labā. Vienotais tirgus joprojām ir viens no centrālajiem jautājumiem Nīt īpaši ņemot vērā, e, cik e, sarežģītā brīdī atrodamies šobrīd. Ieguldīsim izaugsmē, ieguldīs, ieguldīsim attīstībā. No savas puses es gribētu novēlēt jums veiksmi un e, jauku uh, gada nogali. Priecīgs Ziemassvētkus un visu labu! Mrs. Tomkin. Tomkin kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, jā. Mēs ļoti priecājamies dzirdēt, ka jums patika polijas prezidentūra. Solos, ka mana organizācija, kas strādā aizsargājot Eiropas patērētājs, mēs, eh, protams, turpināsim aizsargāt patērētājs arī turpmāk un turpināsim aizsargāt vienotā tirgus konkurētspēju. Paldies! Well, thank you very much indeed for joining us. Uh... Lielas paldies, ka pievienojāties mums. Mēs eh, arī jums vēlam eh, jaukus eh, svētkus, jūs esat pelnījuši atpūtu, un nezinu, vai pamanījāt, bet mums ir īpaša ziņu lapa par vienoto tirgu, ar kuru mēs atzīmējam šo Krakovas fóruma deklarāciju. Ja nesat vēl šo ziņu lapu redzējis, tad, lai prieku jums to iedod tagad. Un, ja varbūt jums ir arī kāds kolēģis, kas par to nezina, lūdzu nododiet viņam šo ziņo. Un tāds gribētu atgādināt mūsu interneta tiešsaistes um, klausītājiem, ka šodien ir izplatīta jauna ziņu lapa, par ko es arī pastāstīšu šodien Ziemassvētku um, izlaidums, kurā es un uh, kolēģis stāstām par to, ko darīsim nākamgad, un, ja nesat to saņēmuši, tad pierakstieties mūsu interneta mājaslapā un, un uh, saņemsiet šo ziņu labu. Šobrīd jau mums ir 1730 uh, pasūtītāji, un uh, liels paldies visiem uh, abonentiem un pārējiem. Tad pāriesim atpakaļ pie darba kārtības. Un uh, man, diemžēl, jums jāapmet, lai ietu piedalīties viesabonēšanas uh, um, diskusijās, tēt dod vārdu Aņū kundzei. Eh bien, nous allons... Ļoti labi, kolēģi. Turpināsim darbiņu. Tagad pārējām pie ziņojuma par tiešsaistes patērētāju strīdu izšķiršanu. Uzklausīsim priekšlikumu un ietekmes izvērtējumu, ko ir veikusi komisija, un tēt uzreiz dodu arī vārdu Žaklīnai Minoras kundzei, kas ir man blakus un pārstāv DJ Sanko. Tāpat laikā kopīgi skatīsimies arī eh, dokumentu par eh, alternatīvu patērētāju strīdu izšķiršanu. Dod vārdu komisijai. Eh, Pēc komisijas būs vārds referendum Lijam Grekam, un pēc tam R Rozas eh, Fantunas kundzei, kas šobrīd nav mūsu vidū, bet pēc tam drīz atgriezīsies, pēc tam vārds ēnu referentiem. Vispirms vārds komisijas pārstāvēja Žaklīnai Minū. Paldies, priekšstādātājs kundze. Uh, labdien, dāmas un kungi, un liels paldies, ka dodat eh, komisijai iespēju prezentēt šodien ietekmes izvērtējumu par diviem priekšlikumiem, kas tika pieņemti 29. novembrī. Pirmais ir tātad direktīvas priekšlikums par patērētāju strīdu izšķiršanu tiesas saistē, un otrs par alternatīvu patērētāju strīdu izšķiršanu. Kā vairums no jums jau zina, Tie ir izšķiroši svarīgi dokumenti, lai veicinātu izaugsmi un stiprinātu uzticēšanos vienotajā tirgu. It īpaši eh, digitālajā eh, tiešsaistes tirgu pārobežu pirkumos. Ar šiem jaunajiem priekšlikumiem mēs gribam dot patērētājiem efektīvu instrumentu. Gadījumā, ja viņi saskars ar problēmām iegādājoties preces no tirgotāja neatkarīgi no tā, vai tirgotājs atrodas Eiropas Savienībā, kur prece nopirkta, vai tā, tas pirkums notika veiklā vai tiešsaistē, un neatkarīgi no tā, kādas, kāda veida prece ir. Mēs runājam par ārpus tiesas strīdu risināšanu. Uh, Bet mēs nerunājam, bet neatkarīgi no tā, gan tirkotājiem, gan patērētājiem ir tiesības griezties arī tiesā. Komisija veica ietekmes izvērtējumu abiem priekšlikumiem. Un eh, te es runāju gan par ODR, gan ADR Eh, Laineris tos jautājums, vai es runāju par vienu vai par otru. Ietekmes izvērtējuma galvenās daļas ir šādas. Mēs izpētījām esošo situāciju attiecībā uz alternatīvu strīdu risināšanu, raucījāmies uz eh, izaicinājumiem, problēmām, šķēršļiem esošajā situācijā, izpētījām iesaistīto pušu viedokļus un atcerēsieties, ka noturējām pateicoties jūsu komitejai, ļoti veiksmīgu noklausīšanos par ADR pirms deviņiem mēnešiem. Detalizētāk izpētījām arī to, kā tiek piemērots subsidiaritātes princips šai jomā intervences gadījumos. Un, kā parasti, izpētījām dažādas eh, politikas variantus un izvēlējāmies vienu kā vēlamāko, un tad detalizētāk papētījām, kāda būtu tā ietekme. Tātad esošā situācija attiecībā uz ADR. Šobrīd, mūsuprāt, ir vismaz 750 dažādas iespējas, kā alternatīvā veidā risināt patērētājs strīdus Eiropas Savienībā. Eh, šis eh, cipars iezīmējās komisijas veiktā pētījumā, bet eh, saskaņā ar nesnāku pētījumu varam konstatēt, ka ir vairāk pat kā tūkstots ADR sistēma, kas pastāv Eiropas Savienībā. Bet jau no paša sākuma gribam uzsvērt, ka ADR var būt ļoti dažādi. Katrā dalībvalstī ir sava veida, kā risināt šos patērētājs strīdus, un katrā nozarē ir savas metodes. Un uh, šo strīdu risināšanu sauc arī uh, ļoti dažādi. Francijā to sauc par mediation. Uh, kas zināmā mērā eh, var būt eh, mulsinoši, jo angliski mediation eh, nemaz nenozīmē strīdu risināšanu. Tas var būt samierināšana, kur trešā puse mēģina samierināt pārdevēju un pircēju, var pastāvēt strīdus panelis vai strīdu atrisināšanas schēma. Tā kā Alternatīva patērētāja strīda risināšana dalībvalstīs notiek ļoti dažādos veidos. Un būtu tikai neliels pārspīlējums teikt, ka katra ADR sistēma ir unikāla. Katrai sistēmai ir pašai savi noteikumi, tās var tikt organizētas dažādos veidos, dažās dalībvalstīs ADR ir izveidoti e, valsts iestādēs, citās dalībvalstīs savukārt tā ir um, industrijas Uh, uzņem uh, iniciatīvu. Dažkārt tā ir sadarbības starp tirsniecības uh, pārstāvjiem un patērētāju organizācijām, vai arī kāda valsts iestāde var darboties kā sponsors, lai atbalstītu šādu veidu organizāciju. Finansējums arī lielā mērā atšķiras katrā ADR sistēmā, uzņēmumā un dalībvalstī. Atsevišķi ADR gadījumi pilnībā saņem finansējumu no um, industrijas, citi no valsts finansējuma. Dažkārt finansējuma veidi avoti ir jaukti. Dažos gadījumos ADR arī iekasē naudu no patērētāja, kas ADR izmanto. Līdzīgi par geogrāfisko noklājumu atsevišķas sistēmas ir tīri nacionāls sistēmas, kas sēdz visu kādas dalībvalsts teritoriju. Citas sistēmas ir reģionāls. It īpaši tas attiecinās uz valstīm, kas ir federāls pēc dabas. Un uh, citas sistēmas ir ļoti vietējas dabas, kas darbojas tikai kādā vienā pilsētā vai pašvaldībā. Redzam, kā gan uh, pastāv nozar specifiskas, gan uh, universālas ADR sistēmas. Katra atšķirs, bet ir zināms uh, iezīmes, kas ir līdzīgas tām visām. Pirmkārt, brīvprātīgā daba. Alternatīva strīdu risināšana ir atkarīga no iesaistīšu to, to pušu vēlmes piedalīties šajā procesā. Dažkārt eh, šī griba ir eh, tas, ka tiek piekrists izmantot ATR sistēmu radušam strīdam. Eh, piemēram, varbūt tirgotājs pieņem ADR uzņēmumu un izskatīt tajā katru problēmu, kas rastos ar patērētājiem. Dažkārt eh, ar līgumu tirgotājs paredz, ka var katrā gadījumā atsevišķi lemt vai ADR izmantot. Tāpat arī iznākumi. ADR procedūrai var atšķirties. Dažkārt eh, iznākumi ir obligāti iznojumi, Dažkārt, ja abas puses piekrīt izmantot ADR vai dažos gadījumos tikai tirkotājiem, ir obligāti jāīsteno rekomendācijas vai lēmumu, kas tiek pieņemti. Dažos gadījumos tiek saņemti tikai ieteikumi, kā rīkoties. Visbeidzot, pamanām, ka tikai dažas no pastāvošajām sistēmām strādā tikai tiešsaistes pirkumiem. Tikai dažas sistēmas attiec e, īpaši uz e-komerciju, bet bieži vien šādi pirkumi tiek veikti tiešsaistē, lai arī uz tiem netiek attiecināt konkrēti noteikumi. Vēl mazāk ADR sistēmas eh, notiek tikai tiešsaistē. Pat ja iegādājāties preces tiešsaistē, var gadīties, ka jums tomēr beigās ir jādodas eh, reālajā dzīvē pie kādas konkrēti reāli fiziski pastāvošas ADR uh, eh, iestādes. Tā tad ir kopīgās iezīmes. Brīvprātīgā daba, tas, ka lieta nenonāk tirgu un tas, ka iesaistās savu kaut kāda veida trešā puse. Pat ja tā nedara neko vairāk kā sav, saved kopā tirgotāju un pircēju un palīdz viņiem uh, labāk saprast uh, eh, strīds būtību. Visos gadījumos eh, ADR ir ātrāks, lētāks un vienkāršāks strīdus risināšanas līdzeklis nekā iešanu uz tiesu. Ja runājat gan ar patērētājiem, gan ar tirgotājiem, tad tie, kas ir piedzīvojuši ADR, uz to raugās pozitīvi. Kad rauga, runājam ar patērētājiem, un to darījām gatavojot ietekmes novērtējumu, patērētāji, kas ir izmantojuši ADR, novērtē to kā ļoti vienkāršu, nesarežģītu, un patērētājs atzīst, ka varēja gūt atbalstu gan no ADR iestādes, gan no patērētāju organizācijām. Uh, 73% gandrīz 3 no 4 uzņēmiem, kas ir izmantojuši ADR, ir apmierināti ar goto pieredzi. Un 82% 8 no 10 uzņēmumiem e, ir gatavi izmantot ADR arī nākotnē. Un 78% uzņēmumu arī saka, labprātāk izvēlētos ADR nekā griešanos tiesā. Bet kādus trūkumus konstatējam? Kāpēc mums šķita, ka uh, Ņemot vērā šo informāciju, tomēr Eiropas līmenī vēl varētu notikt iejaukšanās šai tēmā. Mēs konstatējām četrus galvenos trūkumus. Pirmkārt, ADR nosaguma trūkumu, nestoties uz lielo ADR sistēmu uh, skaitu starp 750 līdz 1000, tas vēl negarantē, ka visiem patērētājiem ir piekļuve ADR tad, kad rodas strīdi ar tirgotāju. Pastāv šādas e, atstārpes gan nu, starp nozarēm, gan geogrāfiski. Un mēs arī uzska uzskaitām lielākās nepilnības, un to atradīsiet gan pašā dokumentā, gan tā pielikumā. Praksē tas nozīmē, ka patērētāji bieži neatrisina strīdus ar tirgotājiem Viņi atgriežas pie tirgotāja. Un uh, vairums uh, patērētāji, ja viņiem radušās problēmas ar iegādātajām precēm vai pakalpojumiem, dodas atpakaļ uz uh, veikalu vai mājaslapu, kur to iegādājas, bet ja tas nestrādā, tad viņi mm, padodas un pieņem savu zaudējumu. Mūsu veiktie aprēķini, ar ko varat iepazīties ietekmes novērtējumā, norāda, ka 0,4% e, Eiropas GDP Eh, arī sastāda šie zaudāji, zaudējumi. Daudzi pircēji pēc tam, kad ir saskārušies ar šādu problēmu, eh, pastāvīgi nonāk ar negatīvu viedokli. Tas ir slikti patērētājiem, bet tas ir eh, slikti arī labajiem uzņēmējiem, jo patērētāji būtu varbūt tērējuši vairāk pērkot kāds preces vai pakalpojums, ja viņu iepriekšējos sliktās mm, pieredzes eh, tirgotājs būtu reģējis labāk. 90% lietu, ko izskata ECC, nevar iz, tikt izskatīti ADR sistēmā, vai vismaz nu, nav iespējams identificēt, kurā ADR sistēmā vērsties. Otrā problēma ir eh, zemes apziņas līmenis par ADR. Maz cilvēku par to zina. Aptuveni 30% Eiropas patērētāji nekad nav dzirdējuši par to, ka pastāv alternatīvas strīdu izšķiršanas. Viņi nezina par eh, to, kā iespējams savu sūdzību, kur ir iespējams iesniegt savu sūdzību. Un 40% eh, uzņēmumu, gandrīz puse visu Eiropas uzņēmumu nemaz neapzinās par ADR sistēmām. Trešā problēma, ko konstatējām, ir ADR iestāžu kvalitāte. 98. un 2001. gadā komisija izstrādāja rekomendācijas, kurā aprakstīja zināmus principus, kas, mūsuprāt, būtu jāievēro ADR iestādēm. Tie ir principi kā caurskatāmība, um, taisnīgums un efektivitāte. Bet nu, tās ir tikai rekomendācijas, tie nav saistoši noteikumi. Saskaņā ar mūsu aplēsēm mazāk kā 60% vai nu ap 60% pastāvošo ADR izmanto mūsu rekomendācijas, bet nu, uh, liels mazākums tomēr neizmanto šos kvalitātes kritērijus, un mēs nekādā ziņā arī nevaram pieprasīt eh, principu ievērošanu. That, uh, no... Vēl mēs aptvērām, ka, ja izmantojam rekomendāciju tomēr nav iespējams monitorēt, kā šos principus viņi reāli īsno. Nav nepieciešamība valsts iestādēm vai citām iestādēm pārbaudīt to, kā tas tiek pildīts. Is, uh... Un ceturtā problēma savukārt ir uh, īpašas specifiskas grūtības, kas ir saistītas ar pārrobežu e-komercijas darījumiem. Uh, Jūs visi labi zināt, kādi ir šie te cipari, jo tie atkārtojas visās diskusijās ar apskaužam regularitāti. 40% eiropieši ir eh, vismaz vienu pirkumu internetā izdarījuši savās dalību valstīs, bet 9% eh, eh, pirkuši no tīmekļa vietnēm citās dalību valstīs. Uh, un uh, pašmāju, tātad e-komercija pieaug strauji, kamēr pārobežu attīstās ļoti lēni. Un tam ir daudz iemeslu. Goods from a website situated in another member state. Uh, obviously language. Uh, tur droši vien ir problēmas, kas ir saistītas ar valodu, ar reputāciju un tā tālāk bet katrs trešais Eiropas patērētājs ir pārliecināts, ka grūtāk ir atrisināt problēmu, ja kaut kas uh, noiet greizi ar darījumu citā dalību valstī. Un uh, viņi nav pārliecināti, ka varēs uh, dabūt atpakaļ savu naudu, ja kaut kas nebūs lāgā ar preci vai varēs to apmainīt, ja tas būs noticis kādā citā dalību valstī. Un, ja jūs aplūkojat tirgotāju viedokli, uh, tad tas ir vēl uh, vairāk redzams. 60% no visiem Eiropas uzņēmējiem saka, ka potenciāli tas izmaksā daudz dārgāk, lai atrisinātu problēmas ar pilsoņiem no citām dalību valstīm. Tādēļ tas viņus attur eh, no uh, tirzniecības uh, tātad starptautiskā tirgu. Nu, lūk, lūk tādi ir trūkumi. Mēs šeit esam uh, iezīmējuši visu interesēto pušu uh, viedokļus un Eiropas parlamentā par to uzstājušies. Esam uh, aptaujājuši 200 dažādas interesēto pušu grupas un praktiski visi viņi piekrita, ka tālāk ir jātīst alternatīvā uh, strīdišķiršanas iespēja. Uh, un e, tā ir jābūt Eiropas līmenī. Un e, tā tad šis viedoklis tika apkopots un nopublicēts arī internetā. Ietekmes izvērtējums tālāk e, izvērtē subsidiaritātes principus. Es domāju, ka šai komitejai nav jāatgādina, ka Eiropas Savienības darbības līgumā ir atzīmēts, ka Eiropai ir jāizstāv patērētāja ekonomiskās intereses, jāizstāv viņu intereses, lai nodrošinātu ļoti augstu patērētāja aizsardzības līmeni. Tas ir viens no Eiropas Savienības pamatuzdevumiem. Uh, Un no komisijas viedokļa tas, ka mums nav darboties spējīga, efektīva eh, ADR sistēma izveidot, un ka īpaši šādas sistēmas trūkst risinot pārobežu strīdus, tas viss ir eh, šķērslis optimālai patiesa kopējā tirgus eh, funkcionēšanai īpaši interneta vidē un labi funkcionējoša ADR sistēma eh, pārobežu strīdu izšķiršanai ir jābalsta uz efektīvām eh, funkcionējušām sistēmām dalībvalstīs. Jūs nevarat izvaidi, izvai, izveidot pārobežu strīdus izšķiršanas sistēmu, ja nav infrastruktūras, ja nav tīkla mm, tātad efektīvi darbojošos eh, ADR iestāžu dalībvalstīs. Eiropas līmenī bija nepieciešama rīcība, lai uh, nodrošinātu vienādu aizsardzības līmeni un aizsargātu Eiropas uzņēmējus. Eh, pavisam īsti caur politi politikas opcijām. Eh, viena iespēja nedarīt neko, atstāt situāciju tādu, kāda tā ir, un paļauties uz notikumu dabisku attīstību, gaidot, kā ADR attīstīsies, ņemot vērā komisijas rekomendācijas. Otrā iespēja - turpināt šo nesaistošo pieeju, aktualizēt rekomendācijas un varbūt uh, papildināt to ar labāku informēšanu, labāk patērēt informēšanu par ADR. Tālāk, e, trešā opcija - saistošs juridisks instruments, lai jebkuram patērētājiem būtu tiesības vērsties pie kvalitatīvas ADR iešķirš, e, iestādes. Un ceturtā opcija. Atkal izveidot e, saistošu instrumentu, apkārt trešajā gadījumā bet caur šo instrumentu izveidot vienotu Eiropas modeli alternatīvām strīdu izšķiršanas sistēmām. Tātad lūk šīs četras iespējas. Un tālāk mēs izskatījām ODR. Atkal divas iespējas tādas pašas nedarīt neko Eiropas līmenī. Pirmā iespēja, otrā, eh, vai arī rīkoties tikai caur nesaistošiem instrumentiem kā rekomendācijas. Trešā iespēja bija saistošs instruments. lai veidotu e- visu Eiropas platformu priekšēdēru, lai izveidotu tādu centru un attiecīgi pēc tam tīklu. Un izstrādāt regulu, kas izveido vienotas ODR iestādes ar Eiropu, Eiropas līmenī, ar, ar, ar, ar, ar darbiniekiem, kas centrāli savukārt šos Eiropas uh, problēmas visas izskatītu. Un tad par ko mēs vienojāmies, kā mēs devām priekšroku? Mēs izlēmām, ka, ja mēs nedarīsim neko, Uh, lietas tik un tā attīstīsies, taču process būs daudz lēnāks un uh, procesa rezultāts varbūt būs neapmierinošāks nekā tad, ja mēs dotu tam tādu stimulu no Eiropas puses. Uh, mēs aplūkojam arī nesaistošos instrumentus, bet nolēmām, ka to ietekme būs visai nebūtiska. Tad mēs atteicāmies arī no uh, ceturtās opcijas, proti no vienotas ADR iestādes Eiropas līmenī, jo tas pārkāptu proporcionalitātes un subsidētātes princips un uzlikt pārāk lielu slogu. Abos gadījumos mēs uzskatījām par labāko izvēlu trešo eh, variantu. Uh, tātad direktīvu par ADR, lai risinātu uh, trūkumus informācijas kvalitātē un regulu, kas izveido Eiropas ODR platformu, kas balstās uz nacionālajām ADR iestādēm. <clears throat> Jā, nu es runāju garu, bet centīšos tā uh, īsi pabeigt šo prezentāciju par ietekmes izvērtējumu, tad es apstāšos. Un atbildēšu jautājumiem ir tādi ir, kāpēc mums šķiet, ka tā ir pareizā izvēle. Mūsu mērķis vienmēr ir bijis patērētājs, un patērētājiem vienmēr ir jābūt pieejamai kvalitīvai ADR iestādē. Un liks šī kombinācija, uh, direktīva un uh, regula, uh, dos šādu iespēju. Mēs arī eh, ļausim ievēram ietaupīt Eiropas patērētājiem aptuveni 20 miljārdus gadā, un arī uzņēmēji no tā būs ieguvēji, varēs izmantot ADR. Tas uh, eh, Krākovā izskanēja ļoti uh, skaidri, tas uzlabo uzņēmēju reputāciju un ļauj viņiem mācīties uh, no kļūdām, no piemēriem par lietām, kādas tiek izskatīts ADR sistēmās, un tas savukārt veicinās viņus būt atsaucīgākiem pret patērētāju problēmām, un cerams, ka viņi kļūs efektīvāki un konkurētspējīgāki. Kopējie ieguvumi, ko varētu iegūt uzņēmē Eiropā, nu to bija ļoti grūti izvērtēt bet ietekmes izvērtējumā mēs eh, iekļāvām skaitli 1,7 miljārdi, kas varētu pieaugt līdz 13 miljārdiem gadā. Lūk, tāds ir izmaksas, ko varētu ietaupīt salīdzinājumā ar vēršanos tiesā. Tas ļautu eh, tātad tiešām šīs lietas uh, izlabot un panākt labāku rezultātu. Runājot par izmaksām un administratīvo slogu, veidojot šīs te ADR iestādes. Ir ļoti grūti e, pateikt, cik izmaksā ADR sistēmas izveidošana, jo tas principā ir atkarīgs no aptvēruma, no teritoriālā un arī dzen nozars aptvēruma. Uh, mūsuprāt, uh, ir iespējas, ka to var izdarīt par simts tūkstošiem, bet, ja jūs palūkojaties, teiksim, uz dažādiem tiesību sargiem, uh, piemēram, finanšu pakalpoju ombuds apvienotajā karalistē izmaksā pār par miljonu gadā, tā kā, nu, patiesība ir kaut kur pa vidu. Veids, kādā ADR tiek finansēts, tas paliek dalību valstu ziņā pašreizie modeļi ir ļoti atšķirīgi, un kad mēs jautājam uzņēmējiem, uh, eh, 60% no viņu atbildēja, ka viņi būtu ar mieru atbalstīt ADR finansēšanu. Uh, sistēmas izveidošana ir viena izmaksu pozīcija, bet, lūk, ir arī šīs te kvalitātes prasības – un tas varētu izmaksāt 200, eh, un tātad eh, informācijas sniegšana varētu arī izmaksāt attiecīgi kaut kādas summas uzņēmējiem, lai jūs eh, izvietotu šo te informāciju, teiksim, uz savām veidlapām, mājaslapām, mājaslapās un tā tālāk, bet, nu, tā kā uzņēmēji šad un tad tāpat atjauno savus, savu, teiksim, kancelēs pasūtījums, tad nedomāju, ka tas briesmīgi papildus izmaksātu. Adara platformas veidošana varētu izmaksāt ap 2 miljoniem eiro un uh, uzturēšana gadāvājam 300 tūkstošus, un tad izmaksas uh, arī attiecībā uz ADR ekspertu finansēšanu. Nu, ar to es arī pārtraukšu. Merci pour... Liels paldies par sniegto informāciju un skaidrojumiem. Jāsaka, ka dosie ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas pilsoņiem. Un eh, došu jums iespēju atteikties arī pēc tam, bet tēt vārds deputātiem un referentiem. Tā kā dosie bija kopīgi sastādīts, tad došu vārdu Luisai Krešai, kas bija referenti, un pēc tam ODR eh, par to pastāstīs eh, Tūnas kundze. Par ēnu referentiem vai uh, Ivanovas kundze ir klāts, šķiet, ka nē, Mitro arī nav eh, te, bet, kā saprotu, viņu pārstāvēs Luis. Eh, jums būs iespēja izteikties pēc tam, un nu tad jau raudzīsimies, kas pieteiksies. Un pēc tam atkal došu vārdu padomus pārstāvjiem. Luis, vārds tev. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties Manis kundzei par uh, šo te uzstāšanos. Šie priekšlikumi ir lielisks pamats, lai nodrošinātu to, ka visiem eiropiešiem ir e, pieejama e, saprātīga summas izmaksājošā DR sistēmas. Un arī komisārs ir paveicis ļoti daudz, lai izstrādātu saulēcīgu šo piedā apsolīto priekšlikumu. Mēs pateicamies komisējai, ka jūs e, neizvēlējāties opciju nedarīt neko. Uh, Komiteja norādīs uz trūkumiem eh, kopējā tirgū, kas apvienojumā ar pašreizējo krīzi un riskiem faktiski Eiropas integrācijas procesu ir apgriezus ar kājām gaisā. Un tik veikt šī te galveno bažu eh, pētījums. Uh, Ir skaidrs, ka ir par vāju informāciju dalību valstīs, ka Eiropas likumdošana nav uh, atbilstoša. Netrūks, eh, tātad trūks šīs koordinētās ADR sistēmas. Pašlaik ADR uh, eh, nav pieejama visur vienādi, un līdz ar to pilsoņi neusticas eh, kopējam tirgum. Un arī tur, kur ADR eksistē, cilvēki par to nav informēti un reti izmanto ADR pakalpojums. Līdz ar to ir jāpadara ADR par automātisku iezīmi, nodrošinot Eiropas patērētāju tiesības, kas dos labumu kā vienai tā otrai pusē, kā patērētājiem, tā pārdevējiem. Un man ir prieks redzēt šīs sadaļas par informāciju, rakstus, eh, kas eh, prasa, lai ADR un uh, uzņēmēji informētu cilvēkus par pieejamajām sistēmām. ADR nebūs nekādas jēgas, ja neviens par to neko nezināt. Piemēram, uh, Solvit ir, ir laba sistēma, lai risinātu pārobežu strīdus, taču uh, informētība par to ir ļoti zema. Daži punkti uh, vēl ir jānoskaidro. Finansējuma jautājums, tas ir ļoti svarīgs. Un, uh, protams, ka pie tā būs jāpiestrādā komisija un dalībvalstīm jānodrošinā, ka neatkarīgi no tā, kā šīs sistēmas tiks finansētas, tās, tam ir jāstrādā neatkarīgi un caurspīdīgi, kas ir, protams, jāizveido noteikti drošības eh, vārsti, lai eh, nevarētu graut ADR sistēmas integritāti. Priekšlikums ļā, pieļauj arī šo te 90 dienu periodu, kad ir jāpieņem lēmums. Mums ir jānoskaidro, tomēr jāprecizē šie te laika limiti. Uh, es domāju, komisija iet vēl tālāk nekā vienkārši jāpanāk, lai tiktu izveidots iestādes katrā dalībvalstī. Ir jānodrošina koordinācija, uh, dalīšanās pieredzē un informācijas apmaiņa. Tuvākajā gadā tiks pieņemta arī likumdošana par kolektīvām šķi, strīdu izšķiršanas prasībām, un tas ir jāsaist kopā ar ADR er sistēmas izveidi. Mēs visi varam piekrist, ka patērētāju uzticība ir priekšnoteikums, lai attīstītos ekonomika. Līdz ar to ADR er dos jaunus ieročus patērētāju rokās, uh, Eh, kas viņiem palīdzēs un eh, noteikti atmaksāsies nākotnē. Mums ir jāatgūst pilsoņu uzticība, mums jāuzņemas atbildība par šo institīvu un jāig integrē minimālās prasības par ADR jaunajā eh, vienotā tirgus mašinērijā, ņemot vērā esošās ADR un to pieredzi atsevišķās dalību valstīs. Es ar nepacietību gaidu, ka šie uh, Ehm, likumdošanas akti tiks izskatīti nākotnē, un ehm, esmu pārliecināts, ka tas tiešām dos savu ieguldījumu vienotā tirgus izveidē. Merci. Lielas paldies. Vārds tēta Rozai Tunskundzei. Thank you very much. Paldies un paldies par šo prezentāciju. Un es tiešām sveicu Mainārs kundzi un visu viņas komandu. jo šis tiešām izstāsta kā tāds solis uz priekšu, un es arī gaidu sadarbību nākotnē. Odēra balstās uz ādēru, un kā jūs, Greham kungs, teicāt, mēs ļoti cieši sadarbosimies pie, uh, risinot šos jautājumus, sadarbosimies arī ar komisijas komandu, un tas būs tāds aizraujošs laiks. Es arī piekrītu, ka Informācija par šiem instrumentiem ir jānodrošina daudz labāk, salīdzinām ar jebkuru citu informāciju, ko esam sagatavojuši. Visi sūdzās par to, ka e-komercija netiek izmantota uh, pilnā apjomā neiz, nav izmantots tāds, uh, tās iespējas, un līdz ar to mēs arī zaudējam iespēju attīstīt ekonomiku. Un ja mēs izveidojam šādu platformu kā ODR, Vai tā būtu jāizmanto tikai pilsoņiem? Varbūt tos var izņem, izmantot arī uzņēmumi, jo iespējams tos var izmantot gadījumos, kad ir strīds ne tikai starp patērētāju un uzņēmumu, bet starp uzņēmumu un uzņēmumu. Un šis tāds varbūt neveiksmīgs laiks, kad mēs sākam šādu svarīgu sarunu, jo Lukas šis pēdējais vakars pirms Ziemassvētku brīvdienām, bet varbūt ir labi, ka mēs sākam šīs debates, jo mums būs laika Ziemassvētku laikā par to padomāt. In the beginning of the next year. Un nākamā gada sākumā mēs varēsim atgriezties pie šo jautājumu apspriešanas. Jūs minējāt, ka. izsludināt konsultācijas un aptaujājot 200 dažādas grupas. Mēs daudz runājam par um, informācijas svarīgumu, cik daudz atsevišķi individu atbildēja, un vai viss šīs konsultācijas notika visās 23 valodās, vai kā vienmēr divās vai trijās. Tātad informācijas konsultācijas ir kaut kas tāds, pie kā mums īpaši ir jāpiestrādā, ja mēs vēlamies, lai jaunie instrumenti uh, darbotos, un ja mēs vēlamies, lai pilsoņi redzētu, ka tas tiešām viņu dzīvē kaut ko pozitīvu ievieš, un tie nav tikai jauni nosaukumi un jauni slogi, kas gāžas viņiem virsū. Nevēlos iezināties tehniskās eh, detaļās par veicinātāju skaitu un tā tālāk. Mēs šo diskusiju turpināsim pamatīgāk tad, kad ADR sāks attīstīties, jo ODR tiešām ir atkarīgs no tā, cik tā mēs tiksim ar ADR. Šeit mēs esam ļoti cieši saistīti savā darbībā. Paldies! Paldies! Ivanovas kundzes nav klāt pārstāvot tautas partiju, tāpēc dod vārdu Švābu kungam. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji man liekas, ka tur bija pārpratums. Bet ne jau Ivanovs kundze, bet gan Majer kungs ir. Bet es domāju, ka jūs runājat par Parvanovas kundzi, liberālas pārstāvi. Un es domāju, ka tad arī viņam, tad Majer kungam jāatzīst vārds. Jā, lūdzu. Jā, tieši tā. Paldies, es atvainojos priekšsēdētāju man vēl bija arī apmeklētā grupas, kur man jāskrien, viņus satikt un atkal jāatgriež šeit sanāksmē. Bet šeit ir direktīvas priekšlikums, kas arī ietver vispārējo daļu, un tā tagad vairs neatspoguļojas gan institīvas ziņojumā. Es tieši gribētu uzsvērt gan Eiropas iedzīvotāju patērētāju, gan arī uzņēmēju intereses, ka ir jāatrod vienkāršs risinājums. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs izveidām brīvprātīgu sistēmu, to jau arī, arī polijas prezidentūra norādīja vairākas reizes. Tātad tam ir jābūt straujam un lētam risinājumam, kas neprasa papildus lielas izmaksas, un tas ir Eiropas mēroga risinājums. Turklāt šajā sistēmā visi tehniskie jautājumi, kas ir pamat jautājumi, arī tiktu saskaņoti 27 valstīs. Un kur mēs runājam par visdažādākam 27, 52 par hupa tūkstošu dažādām sistēmām, kas šobrīd spēkā, nu mēs viņus jau nekur nelikvidējam, bet viņus arī viss ņemam vērā. Un tomēr vēlos vēlreiz uzsvērt, ka koprasības, kopējās prasības līdz ar šo alternatīvo strīdus uh, risināšanu nu, nekādā ziņā vispār netiek skartas. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, cits risinājums un cits uh, priekšlikums. Šis ir direktīvas priekšlikums, pār ārpus tiesas atrisināšanu. Un ARD tātad ir skaidri apsaka, ka tas ir runā par viss, kas ir ārpus tiesas risinājums. Komisijas priekšlikums, manuprāt, ir uh, jāuzsver šeit vairākas lietas. Pirmkārt, kā mēs varam nodrošināt kvalitāti konkrēti, kā mēs varam nodrošināt kontroli uzraudzību, ko ierosina kontrolē eh, komisija, kā to praksē varam nodrošināt. īpaši, kur komisija ierosina sankcijas dalībvalstīs, ko uzliek, pirošana, ko komisija uzliek dalībvalstīm, kas pārkāp noteikts normas, nu man to nepietiek, tas nav nekāds īsts risinājums. Tāpēc jādomā, kā varam atbalstīt dalībvalstis, kā var izveidot šādas ārpusties uh, izlīguma vietas, papildus vēl arī tām, uh, kas jau ir ieka, ieskārtots un izveidots. Manuprāt, tas ir nevēlami. Kāpēc paralēli jāveido jauna sistēma? Tas ir tikai liek birokrātija un nav vēlami. Vēl jautājums par finansēšanu. Nav skaidrs, tas ir jāsakārto. 27. dalībvalstīs jābūt skaidrībai par finansējumu. Tāpat svarīgs jautājums, kā mēs varam izmantot pilnībā visu šo sistēmu. Alternatīvās strīdus izlīgums, norisināšana. Uh, ietver milzīgu potenciālu, un šo milzīgo potenciālu mums ir jāizmanto pilnībā, jāpēc šādas iespējas mūsu patērētājiem. Katru reizi es to uzsveru, un katru reizi arī to es vēlos atgādināt, ka arī mums ir jānodrošina, lai patērētājs zina, apzinās šādas iespējas. Tad viņam jāpiedāvā īstas, reālas informācijas kampaņas, nevis tikai tāda informācijas pamešana, kur, nu, nu, lūk, informācija kaut kas tāds ir. Nē, ar to nepietiek. Vai patiesu dziļu kampaņu, kas ļauj iedzīvotājiem apzināties šos iegūmus. Mēs sagaidām, ka šādu kampaņu organizētu komisija un arī dalībvalstis. Mēs sagaidām to no uh, gan komisijas iestādēm, gan arī nacionālajiem iestādēm, jo tas neko nedos. Šāds iespējas, ja neviens viņas neizmantos. Un tāpēc arī iedzīvotājiem jāzina patērētājiem nevien, kas tas ir, bet kādā veidā šī sistēma darbos un kā viņi to var izmantot. Vai tas tiešām atbilst arī e, viņu priekšstatiem, vai tur piedalās arī uzņēmēji, vai tā, un kādā veidā vispār viņi to vēl iesaistīties. Tātad vispārīga informācija nederīga, vai konkrēta informācija par konkrētiem soļiem, kā to visu var izmantot. Tāpat mums jāskatās visām citām lietām, kā piemēram. Uh, arī citas direktīvu vadlīnijas vai mazās prasības, small claims prasības. Tas viss ir daudziem nezināms, laikam jau divus gadus viss šī sistēma ir spēkā. Jūs dodaties uz tiesu, tad katrā tiesā jums ir jāpiedāvā īstenībā šāds veidlaps. Diemžēl šāds veidlaps nav pieejams arī ne Vācijā. Tiesā būtu jābūt konkrētai personai, kas šo sistēmu ļoti labi zina un varētu konsultēt. Tas ir skaidri noteikts likumā, uh, un tas arī ir pie obligātā kārtā. Vācija nekas tāds šobrīd nav pieejams. Mans papildus jautājums ir tieslietu ministrijā. Pieprasījām, jā, mēs esam jau izsūtījuši aprakstu. Visiem vajadzētu arī to lasīt un ievē, ieviest. Nekas nenotiek. Vācijā arī nekas nenotiek. Vācija nav nekāds izņēmums šādā ziņā. Un tāpēc mans ļoti nopietns aicinājums būtu īstenot šādu informācijas kampaņu, kas ļaut arī pārbaudīt, vai tas tiešām tiek viss īstenots. Un visbeidzot, ļoti svarīgi par spīti visām informācijas kampaņām vēlreiz atgādināt, ka tā ir brīvprātīga sistēma. Un ir jābūt tā, ka lēmums, kas tiek pieņemts, vienalga, kā jūs to nosaucat, vai tas spriedums, vai atzinums, vai lēmums, tas nav katrā ziņā izšķirošais lēmums. Tātad patērētēm vienmēr ir vēl papildus iespējas, kā arī ties mm, valstī mēs kad nosakām. Šis lēmums nav galīgais un tas nav saistošs, viņš var arī vienmēr vēsties tiesā neitrāli, arī šo jautājumu tad likt pārbaudīt tiesai. Tā kā direktīva par šo jautājumu nav nevāda, tad to vajadzētu tomēr precizēt un ierakstīt. Nu, lūk, tādi mani galvenie komentāri. Esmu pārliecināts, ka referenti un ēnu referenti arī šajos jautājumos mums arī ļoti ņems vērā un mums būs laba sadarbība. Paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentei no sociālistiem un demokrātiem, bet tā kā mikro nav klāt, tad Luis, kā saprotu, viņu aizvietos. No? Nu? Eh, okay. Votre nom personnel aussi. Nu, jūs varat izteikties arī pats, eh, izteikt savu viedokli. To, to. Nu, nē, nē, es gan savā vārdā nerunāju. Es runāšu Epo vārdā. Epo kungs nevarēja ierasties, un es lasīšu viņa atzinumu. Viņš norāda, ka viņš apsveic komisijas priekšlikumu, viņš norāda, ka e-komercijas tirzniecības attīstība bijusi ļoti nozīmīga pagājušo gadu laikā, un īpaši domāt par starp robežu pārrobežu sadarbību un tirzniecību. Un viņš norāda, ka arī e-komercija, ja starp pārrobežu uh, tirzniecībās jau jautājumi vēl nav atrisināti, tas tad arī lūk šis strīdus jautājums. Ņemot vērā digitalizāciju, e-paukums uzskata, ka visi pasākumi, kas ir vērsti uz patērēta uzticības veicināšana digitālajiem tirgumam ir ļoti nozīmīgs un veicināms atbalstāms. Tieši tāpēc viņš norāda, ka jebkurš solis, kas ir vērsts uz uzticības veidošanu, ir jāatbalsta. Viņš tāpat arī norāda, ka jebkāda veidā tehnoloģijas un platformas būtu jāveido ļoti viegli lietojams, visiem pieejams un bez maksas pakalpojums jānodrošina šīs sistēmas funkcionēšana mm, veiksmīga iznākums būs tieši šī efektivitāte. Un tāpēc jāapzinās arī galvenie izaicinājumi no patērētāja skatpunkta. Te jābūt skaidriem par noteikumiem, skaidriem noteikumiem par reālām problēmām, kuras tad palīdz atrisināt šāda sistēma. Iespēja, ka visi patērētāji iekļūst, no, nu, piekļuvi, iegūst piekļuvi arī mazaisargātākās grupas nodrošināt internetu drošību un papildus arī iespējas izmantot šo iespēju dzimtajā valodā. Tāpat arī iespēja arī iegūt papildus tehnisko atbalstu dzimtajā valodā un jābūt bezmaksai, nevis lētai, bet bezmaksas sistēmai. Un jāizveido tiešām tāda sevi skaidra pieeja. Epokungs arī gribētu uzklausīt visus citus viedokļus un domā, ka turpmāk arī sadarbosies ļoti labi ar referenti un citiem ēnu referentiem. Paldies! Tagad došu īsumā vārdu Krosmana kungam. Vai jūs neiebilstat, ka Švapa kungs izteiktos pirmais, jo viņam būs mums jāapmet drīz vien? Atvainojiet, Švapa kungs, es tādā veidā norādu, ka jums vajadzētu iet prom. Te, kolīga Maijā. Jā, paldies. Kolēģis Maijās jau pateica, um, visu vajadzētu skaidri. Strauji, eiropeiski, un es vēlreiz varētu tos pasvītrot. Tas, ko jūs teicāt par šo apziņas eh, kāpināšanas kampaņu. Mēs to labi zinām, tiešām. Te ir skaidri jāapsaka, nav nekāds saistības ar pārdēju sistēmu un kolektīvām prasībām. Bet tomēr zināms kopsakarība šeit ir. Un jo ir ļoti labi, lai patērētājs, patērētājs skaidri zina visas savas iespējas un pirms viņš ir piešķirs pie alternatīvajiem iz, izlīguma veidiem, tad viņš tad pirmkārt apzinās visas pastāvošās iespējas un izvēlas lētāko, izdevīgāko arī variantu, izne, varbūt neizmantot nemaz tiesu. Lūk, Vācijas parlaments Bundestāgs arī pieņēmis arī vienbalsīgi arī šādu papildus jaunu kārtību, kā var noteikt arī e, saucamos tādus preču tiesnešus, kas izslēma atsevišķas lietas. E, gūtā rīķtā. Un, lūk, tas ir jautājums, kā mēs varam nodrošināt šādu mm, uzticību. Ja mēs skatāmies uz līdzinājām sistēmām, kas ļauj nodrošināt šādu uzticību arī pārobežu tirdzniecībām, tad ir jābūt skaidrai, ka alternatīva tiek piedāvāt ļoti uzticama procedūra. Jo, protams, ka personas ļoti labi saprot, ka savas tiesības viņi var aizstāvēt tiesā, uh, Bet, ja papildus viņam ir šāds alternatīvas iespējas, tad viņam jāzina, kā precīzi viņš šīs tiesības var izmantot. Nu, savādāk viņi teikt, nu jā, tur viss ir saistāts, nu labāk es gribētu, mm, nu tur nav viss skaidrs, tad labāk uzreiz patiešos tiesu. Un tāpēc es gribētu, lai mēs skaidri pārdomājam vēlreiz, ka tomēr abas procedūras ir jāizceļ un vēlreiz stiprinātu patērētāju uzticību, lai viņi varētu apzināties un izmantot visas tiesības jo ļoti svarīgi ir tas, ka mēs patērētājiem piedāvājam šāds iespējas arī kopīgi apvienot šādas tiesības. Galu galā tieši to mēs arī vēlamies nodrošināt šajā alternatīvajā strīdus atrisināšanas sistēmā, bezlīguma sistēmā. Tiešsaits jau online e, režīmā viņiem ir jāizveido šāda ciešāka pārliecība arī domāt par iekšē tirgu un par uzticību pārobežu kontekstā Jo jāatzīst, ka, protams, pārobežas darījumi netiek uztvert tik vienkārši, kā mēs to gribētu. Nav tā, ka vienkārši redzētu, ka daļu no iekšē tirgus tur ir uzreiz atšķirības. Un, ja rodas problēmas ar šo piegādātāju vai uzņēmumu, tad visiem gribas tādu pārliecību, ka uzreiz varētu arī aiz savas tiesības aizstāvēt. un tad iespējams arī drīz atrisināt radušos problēmu. Man abi jautājumi šķiet ļoti nozīmīgi. Pirmkārt, tad ir jānodrošina patērētāju uzticība Eiropas iekšējiem tirgumam, un tāpēc aicinātu vēlreiz visus pārdomāt, tiek strādā pie šī ziņojuma arī ēnu referents, un referents par to, kādā veidā mēs šo procedūru varam tomēr veidot tā, ka uzticība ir mm, pilnībā un šai sistēmai, un tā tiek arī labi izmantota. Un mēs redzam šeit milzīgas iespējas. Pirms kāds arī izdomā vērsties tiesā un uh, uzsākt tiesvedību, celt prasību tiesā, un arī pirms viņš arī uzsāk kolektīvo prasību procedūru, lai personai būtu skaidra pārliecība par savām tiesībām un arī uzlaboties šajā tirgus piedāvātās iespējas. Paldies! Paldies! Vārds Švāba kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Man tiešām liels prieks un gods, ka es drīkstu vēl kaut ko pateikt. Labprāt izsacīšos, un tad gribēšu atsaukties tad uz vēl papildus lietām. Un es īpaši pietīšu gan Tūnas kundzēm, gan arī Maier kungam. Pilnībā, pilnībā. Pirmkārt, mums ir jāuzsver, ka tas ir milzīgs Eiropas komisijas nopelns, ka viņš šo direktīvas priekšlikumu ļoti ilgtermiņā virza. Uh, un pamatīgi tālāk piedāvā Eiropas parlamentam un arī padomis uh, ciešā klātbūtnē iesaistīšanā viss tas jautājums tā tiek virzīts. Un domājot arī par um, to, kā jau mēs esam iepriekš sēdējuši pie šāda jautājuma, tas ir ļoti apsveicami. Otkārt, balstoties uz šādu ļoti jau mūsu sagatavošanas darbu pamatīgumu, uh, uzskatu, ka komisijā mēs šo jautājumu varēsim virzīt ļoti strauji un labi. Nu, gan es nezinu, vai varēsim ievērot komisijas ambiciozos plānus jau jautājumu pabeigt izskatīt līdz martam. Tomēr arī šodien aicināt abus referentes arī šos konsultācijas skaidri jau ieplānot, lai mēs visi labi zinātu, kad būtu galīgās konsultācijas un kad varētu mēs izstrādāt konkrēts priekšlikums pār šo priekšlikumu un kad mēs sagaidām tad galīgo jau atzinumu variantu un Uh, ziņojumu variantu. Un treškārt, galvenie jautājumi šajā ziņā ir par to, vai biznesa kopiena, Eiropas uzņēmēji, Eiropas ekonomika šo priekšlikumu patiešām izmantos. Un to redzēs kā savu interešu aizstāvību arī. Lūk, un tas prasa, lai mēs tomēr iekļautu vairākus grozījumus priekšlikumā. Un daudz viet vēl iznot arī šādu papildus pārliecināšanas darbu jo mums arī bijis līdz šim jāatzīst, ka to norādīja arī Maierkungs. Lietas darbojas tikai tad, ja ir liela pārliecība par to, ka produkti, kas tiek piedāvāti, ir tieši tādi, kādi tie ir, un tie arī tiek nodrošināti visos, uz visiem nosacījumiem. Diemžēl nevienmēr tas tā ir, un tāpēc arī problēma jārisinās. Mana vēlēšanās būtu, lai mums tiešām izdodas izstrādāt šādu konstruktīvu uh, ideju apmaiņu starp referentu, ēnu referentiem, lai mēs ļoti strauji šo jautājumu tālāk virzītu un attīstītu. Te mēs varētu par fast track procedūru. Nu, tāda gan vispār nav reāla. Un es arī domāju, ka Gepards kundze to arī jau vairākas reizes norādījusi un arī šoreiz. Tomēr, neskatoties to, ka nav nekāds sasteigta iespēja šeit, tomēr līdz vismaz vasaras sesijas pārtraukumam mums ir šis jautājums jāpabeidz. Strādāsim kopā. Es arī esmu gatavojies šodienas konsultācijām, bet tā kā nu visi kolēģi izvairījās izteikties par tehniskām lietām, tad es šodien to nedarīšu, lai gan man ir komentāri par atsevišķu 20 punktiem, kur vajadzētu vēl precizēt um, tīri tehniski arī um, redakciju un līdz ar to juridiskos aspektus. Bet to mēs varam arī visu darīt janvārī. Un līdzinējā darba ir, uh, sagrošanas darba ir apsveicami. Paldies arī jums, komisijai, kas ļoti lauz esat strādājuši un arī sagatavojuši ietekmes novērtējumu. Un, manuprāt, ir skaidrs, ka šis priekšlikums ir pats izdevīgākais un apsveicamākais, kas piedāvā šo Eiropas uh, mēroga risinājumu, un reizē tas ir bezmaksas risinājums. Tāpēc mums jāskatās, lai šis priekšlikums tiešām ir tāds, ko izmanto ne tikai iedzīvotāji, patērētāji, bet kas kalpo kā iegums arī Eiropas biznesa uzņēmumiem. Bet tagad es arī te likšu punktu, jo, nu, kā es sacīju, par detaļām runāsim citreiz. Paldies! Paldies, Švāba kungs. Vai kāds cits deputāts gribētu vēl izteikties? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā tā dodu vārdu Polijas prezidentūrai, Pāvelam Zagajam. Un mēs visi tikko arī vienojāmies, ka Polijas prezidentūra ir ļoti veiksmīgu ar Eiropas vīziju vadītu pusgadu noturējis, kas bija ārkārtīgi svarīgs visiem Eiropas pilsoņiem. Jūs 13. un 14. gadā eh, tikāties eh, ar darba grupu par šo svarīgo ziņojumu un došu jums vārdu par to izteikties. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu norādīt, ka man ir liels prieks tēt ar jums šodien tikties un uzstāties jūs priekšā. Es pilnībā piekrītu priekšsēdētājs kundzei, ka Polijas prezidentūra centās gan ODR, gan ADR eh, jautājumos pavirzīties priekšu, cik tālu vien iespējams. Es gribētu arī pateikties šai komitejai par to, ka jūs norganizējāt pirmo noklausīšanos par šiem diviem tiesību aktiem. Jo mēs visi gribam, lai šie e, akti tiktu pieņemti pēc iespējas ātrāk. Tāpēc vajag cieši sadarboties gan padomē, gan parlamentam. Līdz šim šķiet, ka tos, tas mums arī ir izdevies. Īsumā gribu norādīt, ka padomē mēs trīs darba dienas veltījām šīs tēmas izskatīšanai. Tikāmies 29. 29. novembrī. Tad sākām pirmo viedokļu apmaiņu. Un kā priekšsēdētājs kundze jau norādīja, 13. un 14. decembrī noturējām padziļinātākas diskusijas par šiem projektiem. Uzsākām arī diskusijas, uzklausot ietekmes izvērtējuma prezentāciju. Es gribētu ļoti sirsnīgi pateikties Eiropas komisijai, kas ļoti drosmīgi atbildēja uz visiem uzdotajiem jautājumiem tā skaitā āķīgajiem jautājumiem, kas nāca no dalību valstīm. Komisijas atbildes mums ļāva labāk saprast, kāds ir šī regulējuma mērķis. Tāpat es gribu norādīt, ka pagaidām vēl esam tikai sākuma posmā. Līdz ar to dalību valstu nostājas vēl nav gala nostājas. Esam uzklausījuši tikai sākotnējos viedokļus. Sākotnējās reakcijas jautājumus par tiesību aktiem, bet mūsu polijas prezidentūras mērķis bija, lai dalība valstis varētu uzzināt, kā sistēmas darbojas. Un, lai varētu labāk saprast atšķirības starp ODR un alternatīvo patērētāju strīdu izšķiršanu. Mēs gribējām dalībvalstīm dot iespēju pēc iespējas vairāk uzzināt no Eiropas komisijas. Mūsu sākotnējā re reakcija ir tāda, ka šķiet, Dalībvalstis pozitīvi raugās uz šo domu. Nesaņēmām nekādus negatīvus viedokļus, kas, protams, palīdzēja pārunās. Bet vēl ir jāapspriež vairāki jautājumi, kas nav tikuši gan iztirzāti. Abi iniciatīvu projekti, jāatzīst, ir visai inovatīvi Eiropas līmenī. Līdz ar to mums vajadzēs turpināt diskusijas par tiem un par konkrētiem jautājumiem, kas tajos ir iekļauti. Runājot par šiem specifiskiem jautājumiem, dažs no tiem jūs jau piesaucāt. Mēs varam runāt par darbības jomu, par aptvērumu abiem šiem tiesību aktiem, mēs runājam par to, Eh, kuras transakcijas te vajadzētu attiecināt, kurus darījumus te nevajadzētu izskatīt. Tāpat runājam par informācijas prasībām un prasībām pret uzņēmējiem. Tāpat runājām par to, kā šie abi tiesību akti ietekmētu pastāvošu alternatīvo patērētāju strīdu izšķiršanas sistēmas, kas dažās dalībvalstīs jau šobrīd pastāv. Pēc dažām dienām padomē runājām arī par attiecībām starp ADR un ODR un to slogu uz dalību valstīm. Uh, Apzināmies, ka e, dažas no nastām vajadzēs turpināt nest, bet e, dalībvalsts izrādīja interesi, lai uzzinātu tieši par kādu slogu komisija te domā. Nu, lūk, tās būtu galvenās tēmas, kuras izskatījām diskusijās. Es vēlreiz gribētu pateikties IMCO komitejai par uh, Atvainojiet, nevis eh, jūs komitejai, bet Eiropas komisijai es gribētu pateikties par šo priekšlikumu izstrādāšanu. Un arī vēlu Dānijas un Kipras prezidentūru kolēģiem veiksmi. Turpinot strādāt pie šīs tēmas, vēlu auglīgu darbu un arī kaut jums izdotos ātri pabeigt pārunas ar parlamentu un arī par šo komiteju. Paldies! Merci. Paldies. Liels paldies arī jums par paveikto. Nu, ar to vēl nav gana, bet mēs gribam uh, uzsvērt, uh, ka mūsuprāt šīs regulējums ir ārkārtīgi svarīgs. Nu, gada beigās mēs gribam kopīgi priecāties. Šajās divās regulās ir ļoti svarīgs gan kopējais regulējums, gan uh, mazās detaļiņas. Un uh, tiešām šī uh, uzmanības pievēršama detaļai to ļoti novērtējam. Te dodu atkal vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem, kas atbildēs uz jūsu um, jautājumiem, un komisijas tad uh, sievišķās pārstāvis jums uh, mēģinās atbildēt uz komentāriem, pastāstīs par laika grafiku. Tās paldies! Varbūt man vajadzētu paskaidrot, ka mums ir arī daži kolēģi vīrieši, kuri paveica ļoti svarīgu darbu, izstrādāja šos priekšlikumus, bet, nu, viņi tēt eh, nesēž pirmajās rindās par to stāstot tēt. Gribu pateikties visiem deputātiem, kas piedalījās diskusijās, un jūsu paceltie jautājumi noteikti būs jāturpina arī apspriest vēlāk. Tie būs ļoti svarīgi arī diskusijām nākotnē. Es centīšos atbildēt uz galvenajiem jautājumiem, bet, nu, diemžēl ne, neieslīgsim te detalizētās tehniskās pārnās. Pirmkārt, par konsultācijām. Es priecājos norādīt, ka šīs konsultācijas notika 22 eh, oficiālajās Eiropas Savienības valodās. 22! Nu, visās kopienas valodās. Atbildot tomēr uz jūsu konkrēto jautājumu, mēs saņēmām 6 atbildes no pilsoņiem, 32 no patērētāju organizācijām, eh, kuras eh, pieļauj pārstāv pilsoņus, un lielākā eh, tomēr grupa, kas atbildēja 94 uzņēmumu asociācijas mums atbildēja. Atbildot uz jūsu kolēģi jautājumu par uzņēmēju atbildību, atbildēm, ja lasāt atbildes, kas, ko ieguvām konsultāciju procesā, tad vairums uzņēmēju atbalsta ADR attīstību. Un to apstiprina arī preses relīze, ko izplatīja Business Europe par priekšlikumiem, norādot, ka uh, atbalsta tos, un Business Europe ģenerāldirektors norādīja, ka ADR ir uh, uz risinājums, kurā vinē visi. Uh, Šie priekšlikumi ir nozīmīgs solis uz priekšu, lai stiprinātu patērētāju uzticēšanos, kas ir uh, svarīgs priekšnosacījums izaugsmai un uh, darba vietām. Eh, tā kā uzņēmēji ir mūsu pusē, tad nepastāv konflikts starp uzņēmējiem un patērētājiem. Daudz deputāti norādīja uz to, cik svarīga ir informācija. Nu, te mēs pilnībā jums piekrītam. Informācija ir svarīga, ir svarīgi informēt patērētājs par viņiem pastāvošajām iespējām, ko šī direktīva un regula viņiem sniegs mēs ieguldīsim pūliņus eh, patērētāju informēšanā. Bet nu, tas vēl neparādās likumdošanas priekšlikumos, Tie ir pasākumi, kas būs jāiesno vēlāk, kad priekšlikumi jau būs apstiprināti un ADR jau pastāvēs. Tāpat ir svarīgi pašos priekšlikumos likt atbildību uz tirgotājiem. Viņiem ir pienākums informēt patērētājus pārdošanas vietā, informēt par ADR strīdus eh, gadījumā. Uzskatām, ka tas ir liels stimuls uh, tirgotājiem pilnībā iesaistīties šai sistēmā un izmantot ADR. Pircēji zinās par šo iespēju, viņi aicinās tirgotājus izmantot ADR strīdu risināšanai un ceram, ka tas arī e, radīs e, lielākus e, viļņus ar patērētājiem, kas e, izmantos ADR un arī uzņēmēji, ka tas izmantos arvien vairāk. Atbildot Mejerkungam, mums ir ļoti svarīgi joprojām paturēt, cik e, ilgi vien iespējams pastāvošās e, ADR sistēmas un uzņēmums. Ja kaut kas jau veiksmīgi darbojas, tad mēs negribam to nekādā veidā pārbūvēt vai mainīt. Ja kaut kas nav salauzts, tad tas nav jālabo. Vairums pastāvošo ADR sistēmu uh, iespējams eh, jau arī izpildījis direktīvas nosprostos kvalitātes kritērijas, bet, eh, nu, eh, ne, un nav nekāda iemesla paredzēt, ka vairums ADR sistēma neizpildīs uh, prasības. Iespējams, ka dažs uh, vajadzēs pārstrādāt, bet diez vai vairumu. Tāpat ir ļoti svarīgi piekļuvi uh, taisnībai. Tas ir, tā, ir, tas ir pamatiesības, kas piekrīt gan tirgotājiem, gan patērētājiem. Un to mēs arī paturējām prātā izstrādājām priekšlikumus. Mēs centāmies pārliecināties, ka pastāv informēta vienošanās pat, gan tirgotāju, gan patērētāju vidū izmantot ADR vai ODR, un ka tas nekādā ziņā neaptur patērētāju tiesības vai tirgotāju tiesības griezties tiesā kādā brīdī. Uh, Atbildot Repelkungam par piekļuvi un par to, cik svarīgi ir spēt piekļūt ODR platformai savā dzimtajā valodā un arī saņemt atbalstu dzimtajā valodā. Arī mēs šos jautājumus uzskatām par ļoti svarīgiem, protams, ka tie mums jāpaņem, jāņem vērā izstrādājot ODR platformas, Bet eh, doma ir tāda, ka patērētājs varēs sazināties savā dzimtajā valodā, un ODR pakalpojums sniedzēji arī viņiem sniegs eh, informāciju un atbalstu viņu dzimtajā valodā. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc atbalsts sniedzēji ir iekļauti ODR platformās, lai palīdzētu komunicēt patērētājiem vienā dalībvalstī un eh, tirkotājiem otrā dalībvalstī. Citi jautājumi, kas tika pieminēti, piemēram, kvalitātes principi. Protams, mēs priecājamies eh, pārskatīt eh, kvalitātes principus, lai pārbaudītu, ka tie ir eh, pareizi un ka saraksts ir gana plašs. Mēs esam izstrādājuši rekomendācijas, bet iespējams, ka tās vēl var uzlabot. Finansējums būs ļoti svarīgs jautājums šais diskusijās. Padomas darba grupa jau ir lūgus mums izstrādāt eh, nedaudz padziļinātāku dokumentu par eh, finansējuma jautājumiem ietekmes izvērtējumā. Un, ja mēs eh, to izstrādāsim, tad nezinu īsti, kāpēc uh, gan mēs nevarētu prezentēt mūsu domu gaitu šai jūsu komitejai. Visbeidzot bija jautājums par monitoringu un sodiem. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi zināmā mērā veikt um, pāraudzību un domājam, ka tas jāveic dalību valstīm, lai pārliecinātos, ka ADR turpina darboties saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. Soda mērus iekļāvām direktīvas uh, projektā ļoti ierobežotā mērā. Gadījumā, ja netiek sniegta pietiekoši plaša informācija. Tādā gadījumā e, e, līdzīgas normas tika iekļauts arī patērētāja tiesību direktīvā. Ja informācija ir tik svarīga, tad mēģinājums aizkavēt informāciju būtu sodāms. Pastāv sodi arī ADR uzņēmiem, kas nespēja Uh, pāraudzošajai iestādēji sniegt informāciju par savu darbību. Nu, manuprāt, tas ir visai mm, tā ir standarta procedūra, kā nodrošināt uh, direktīvas um, īstenošanu. Es nezinu, vai es atbildēju visiem jūsu jautājumiem, bet, un domāju, ka par tiem turpināsim runāt arī nākamajos mēnešos, bet katrā ziņā liels paldies IMCO komitejai, paldies Polijas prezidentūrai par to, ka jau esat veltījuši tik daudz laika šim jautājumam. Uh, Uzskatu, ka tā izskatīšana padomas diskusijās eh, jau sākums bija ļoti veiksmīgs, jo, protams, saklabājas dažādi šķēršļi, cerams, ka uh, tomēr izdosies turpmākajos mēnešos tos pārvarēt. Paldies! Merci! Paldies! Un pirms dodu atkal vārdu Arbora, uh, Hārbora kungam, kurš ir atgriezies mūsu vidū, es gribētu jums Eh, pastāstīt pār provizorisko eh, laika grafiku, jo, nu, tagad es runāju Malkolmu vārdā, 24. janvārī tiksies koordinatori, un eh, tad nākamā gada darba grafiks ir ļoti saspringts gala termiņš, lai iesūtītu atzinumu projektu, un tilkums ir 3. februāris. Z Tas par ātru. Nē, nedaudz pamainījušies uh, datumi. Uh, es teicu, ka laika grafiks ļoti saspringts, nu tas nav tik saspringts. Tātad uh, noklausīšanās un viedokļa apmaiņa 29. februārī, tas jau labāk. Gala termiņš, lai iesniegtu uh, Eh, tulkošanai eh, atzinuma projekta 4. marts, eh, atzinuma projekta izskatīšana 21. martā IMCO, lai iesniegtu grozījumus, gala termiņš ir 30. marts pusdienlaikā, grozījuma izskatīšana 24. vai 25. aprīlī, nē, atvainojiet, 26. Balsojums IMCO 30. maijā un balsojums plenāra sesijā jūlijā nākamgad. Nu, līdzīgs laika grafiks eh, ir arī tas, ko sniedz Švāba eh, kungs, tātad mēs to pieņemsim, cerams, pirms vasaras sākuma. Tad došu vārdu priekšsēdētājiem, bet pirms tam vēl liels paldies visiem, kas iesaistījās šais ļoti interesantajās diskusijās. Paldies Polijas prezidentūrai un paldies komisijai. Uh, Kā jau norādīja, tajā strādāja eh, sievietes, bet, nu, paldies, protams, arī vīriešiem, kas sniedz savu ārtavu eh, un no, nu, droši vien ļoti priecājās ar šīm sievietēm strādāt kopā. Paldies un priecīgs Ziemassvētkus! Donc je continue pour le prochain rapport. Et ensuite, Malcolm. Turpinām ar nākamo ziņojumu, un tēt Malkolms atkal būs uh, priekšsēdētājs. Mainam tēmu, bet tik un tā uh, neaizmirstam par pilsoņiem un patērētājiem. Izskatīsim uh, jautājumu par uh, tātad. Uh, zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu diētisku pārtiku. Dod vārdu referentei Iljanai Ivanovai un pēc tam ēnu referentam tiem, kas ceru, ka kaut kur te zālē ir atrodam. Vai arī varbūt nē. Nu, vārds Ivanovas kundzei. Dear colleagues, uh, the Commission's... Cienējamie kolēģi, komisijas priekšlikums par zīdaņiem maziem bērniem paredzētu pārtiku. Priekšsēdētāja pārtrauc runātāju un aicina tos, kas atstāja telpu, darīt to klusi. Lūdzu, Ivanovs kundze, jums vēlreiz vārds. Komisijas priekšlikums pārskata zīdaņiem maziem bērniem paredzētas pārtikas un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas tētiskās pārtikas um, esošo likumdošanu un jaunais e, teksts pārskata ietvar direktīvu, pārskatot e, zināmas normas, bet e, patarot dažas no tām, kas bija sākotnējā versijā. Visumā es apsveicu komisijas priekšlikumu un atbalstu komisijas tātad priekšlikumu par horizontālās pieejas saglabāšanu jaunajā direktīvā consumers has led to market fragmentation. Runājot par dietiskās pārtikas jautājumiem, svarīgi ir nodrošināt ļoti augstu aizsardzības līmeni īpaši neaizsargātiem patērētājiem. Un jaunais likumdošanas ietvars samazinās uh, administratīvo slogu uz MVU un stimulēs šo preču brīvu apriti. Un tas ļaus arī inovācijām vairāk eh, iezīmēties šajā sektorā. Daži varbūt tādi pamati jautājumi, pie kuriem mēs vēlētos pakavēties šobrīd, ir saistīti ar jautājumiem, kas eh, regulē eh, glutēnu saturošu pārtiku pārtikas produktus saskaņā ar citām pārtiks nekaitīguma regulām. Es domāju, ka jaunajā regulē šāda, regu, šī pārtika būtu jāregulē saskaņā ar regulu par patērētāju informēšanu, at, attiecībā uz marķējumu un tā tālāk, nodrošināt tādu pašu veselības eh, aizsardzības līmeni kā līdz šim. Tālāk piens, kas ir domāts maziem bērniem, tā saucamiem augšanas pieniem vecumā no 1 līdz 3 gadiem. Daudzās dalību valstīs eh, tas ir pieaugošs tirgus segments, un šobrīd nav tādu vispārēju nosacījumu šāda veida produktiem. Tādēļ es atbalstu komisijas priekšlikumu uh, regulēt šos te pienus uh, uzturvielu direktīvā. Un, eh, protams, izvirzot attiecīgas prasības specifikācijām un marķēšanai, kas uzlabotu patērētāju aizsardzību runājot par dietiskajiem produktiem, kas neietilst pašreizējās regulas aptvērumā, piemēram, sporta pārtika, pārtika, kas ir domāta svara eh, zaudēšanai, ļoti zemas kaloritātes diētas, un es aicinātu iekļaut komisiju e, šos te produktus regulāri, jo tas ienestu lielāku skaidrību un palielinātu patērētāju informētību. Arī par uh, svaru zaudēšanai domātajām uh, pārtikām tas būtu jāiekļauj veselīguma norāžu direktīvā, uh, kas attiec uz īpaši zemes kvalitātes diētu sportiskiem eh, diētām. Tās attiecas uz eh, pārtiks produktu aizstājējiem zem 800 kalorijām dienā. Visu šādu veidu produktu būtu jālieto ārstu uzraudzībā, un tāpēc to vajadzētu attiecināt uz 21 eh, Uh, direktīvu uh, no 2009. gada, kas attiecas uz īpašiem uh, produktiem, kas ir jālieto ārstu uzraudzībā. Es nedaudz pieskaršos arī inovācijas lietām, ņemot vērā attiecīgos tehnisko progresu un zinātnisko progresu. Es domāju, ka komisijai ir. E, jāpieņem deleģētie akti, lai veicinātu inovāciju šajā sektorā. Vēlētos īpaši pateikties komisijai, redzu viņus šeit un paldies viņiem par sadarbību sagatavošanas procesā, kad mēs strādājam pie šī atzinuma, un paldies arī sekretariātām, kas ir paveicis lielisku darbu, un visiem ēnu referentiem, uh, kas eh, patiešām ļoti aktīvi sadarbojās, un paldies par, eh, gribu dzirdēt jūsu viedokli. Merci, donc je donne la parole. Paldies, dod vārdānu referentiem. Pirmai Olgai Senelovai. Pārējie šķiet, ka zālē nav, bet, nu, ja kāds eh, gribēs izteikties, būs tāda iespēja. Deici, vážené kolegyně a kolegové, Paldies, priekšsādātājs kundze, eh, cienījamie kolēģi. Runājot par zīdāņiem un maziem bērniem domāto pārtiku, ir ļoti šī tēma mūsu komitē ir īpaši svarīga. Eh, ir jāpieņem attiecīgi pasākumi, un tie tieši ietekmēs visa neaizsargātāko patērētāju proti bērnus un cilvēkus ar īpašām diētiskām vajadzībām un tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt maksimālu aizsardzību šiem patērētājiem, lai nodrošinātu sekundārā tirgus funkcionēšanu šajā, sak šajā sakarā. Tā būs galvenā pievienotā vērtība, ko mūsu komiteja varētu sniegt. Es vēlētos pateikties referentei par projektu. Ir daži jautājumi, kas prasīs detalizētākas diskusijas, kā piemēram, atsevišķu uh, kategoriju piešķiršana un uh, pārtiks produktu sadalīšanas ar dažādajām rēkulām. Mums ir vairāk komentāru, bet par to runāsim vēlāk. Pas, pašreizējā uh, likumdošana prasa, lai uh, tirgū tiktu sniegta praktiska informācija par šo uh, Uh, pārtiks produktu lietošanu. Un, uh, ja tas netiek, uh, tas palīdz pasargā tirgu no tā, ka tajā nonāk cilvēkiem bīstam pārtikas produkti. Mums ir jābūt šiem paziņošanas me mehānismam un e, tirgus un, un, un produktu laišanai tirgu. Mums ir jākon kontrolē produkts pirms tas nonāk tirgu, nevis pēc tam, ka tas jau ir tirgu. Mēs nevaram riskēt ar bērnu zīdaiņu dzīvībām. Es gribu runāt par desmito pāntu, kur ir runa par sastāvu un informāciju, īpaši runājot par uh, mārketingu un reklāmu šādiem pārtiks produktiem. Kā ēnu referentē tie ir visi mani komentāri, un es ar nepacietību gaidu tālāku sadarbību ar referenti. Paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties par šo tēmu? Antonio, lūdzu. Muito obrigado. Uh, eu não... Paldies, priekšsēdētāji. Nē, esmu gan ēnu referents bet strādāju pie šīs tēmas citā komitejā, tāpēc es vēlētos izteikties eh, tādās vispārējos vilcienos. Es atbalstu referents pieeju. Mums eh, tiešām ir likumdošana šobrīd, kas ir pārāk vispārīga un pārāk vertikāla, un vertikālajā līmenī pārāk detalizēta, pārāk vispārīga. Jo ideja par diētiskiem produktiem pati par sevi ir jau ļoti izplūdusi, jo dažādās valstīs tas nozīmē dažādas lietas. Un eh, pārāk detalizētā ir tādēļ, ka mums ir pienākums izstrādāt vertikālo likumdošanu par eh, dažādām tehniskām problēmām. šī te ideja, tāda šī te koncepcija par eh, šādu veidu pārtiks produktiem ir ļoti laba, un tas, ka ir šīs ierobežotās kategorijas, kas ir būtiskas eh, ļoti neaizsargātām patērētāju daļām, tātad lūk šādi produkti, kas ir domāti zīdaiņiem, maziem bērniem, tālāk dažādi eh, apstrādāti kraudaugu produkti, Uh, produkti, kas domā cilvēkiem ar īpašām dietiskām prasībām, ir ļoti labi, ka ir tāds vienots, piemēram, sastāvdaļu saraksts, uh, kur vitamīns un, mil... Uh, varbūt te vēl varētu pievienot vitamīns un minerālu vielas. Šis ir priekšlikums, kas ne tikai aizsargā patērētāju, bet iekļauj arī tādas tīri zinātniskas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Un visbeidzot. pastāv arī iespēja uh, piespiedu kārtā nodrošināt uh, augstu veselības aizsardzības līmeni, uh, nosakot obligāts konsultācijas ar EFSA aģentūru attiecībā uz visiem produktiem, kas ir saistīti ar veselību. Un, nu, manuprāt, tas, ko ir izdarījis referente, ir ļoti labi. Viņa nemaz nav ļoti tālu atvirzīsies no komisijas priekšlikuma. Viņa vēl pastiprina drošību patērētājiem, un tam es varu tikai piekrist. Merci. Paldies. Domāju, ka jūs jau uzsvērāt eh, referenta kungs un Antonio ļoti svarīgu domu par to, ka eh, izpratni par dietiskiem eh, produktiem atšķiras dažādās teritorijās, dažādās tradīcijās, un mums ir jāizsargo ne tikai patērētājs, bet arī veselība, veselības sistēmas Eiropas Savienībā. Un tāpēc mums vajadzētu vienoties vismaz par galvenajiem elementiem. Uh, un īpaši par zinātniskiem datiem, kurus Antonio piesauc. Tad došu vārdu komis Eiropas komisijas pārstāvjiem, ja neviens no deputātiem vairs nav pieteicies. Bazils Matutakis, pārstāvot komisiju, un Dīdži Sanko, lūdzu. Thank you, uh, Madam uh, Chair. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es vēlētos uh, pateikties Ivānovas kundzei par uh, ziņojumu. Kā viņa teica, sadarbība tiešām mums bija ļoti laba, mēs to arī atzīstam no savas puses. Un, manuprāt, arī viņas izteikumi pārējo runātāju izteikumi padara mūsu darbu vieglāku. jo mēs saprotam, ka principā priekšlikums tiek atbalstīts, un mums ir paties prieks par to. Virkne punktu, mm, kas eh, vai problēma jautājumu, kas ir saglabājušies un ko es vēlētos aizstāvēt, vispirms ir saistīti ar jautājumu par uh, pārtiku, kas ir uh, blīva, brīva no glutēna vai kurā glutēna saturs ir ļoti mazs, kas ir domāta cilvēkiem ar glutēna nepanesamību. Šeit ir svarīgi, lai eh, aizsardzības līmenis paliktu tieši tāds pats, kā ir bijis, jo šeit ir noteikumi, kas attiec uz šādu veidu produktu marķēšanu. Un tieši tādēļ e, būs e, spēkā tie paši nosacījumi, kāda ir šodien, tie tiks pārnesti uz atbilstošo regulu. Un komisija ir sākotnēji piedāvājusi pārnest tos e, veselīguma norā, uz ve, veselīguma norādes direktīvas ietvaros, jo patērētājsardzības direktīva nav pieņemta un mēs ņemam vērā Ivanovas kundzes priekšlikumu par to, ka jāpieņem šīs normas. Direktīvas ietvaros eh, par eh, pārtiks informāciju patērētājiem tādā veidā, mm, kā padomi to dara, vismaz daļa padomas locekļu, un eh, komisija, protams, to ņem vērā. Un šobrīd mēs varam teikt, ka komisija pagaidām tādu pieeju vēl nav apstiprinājusi, bet mēs uz to jau sliecamies. Kā tas īsti notiks, pastāv daži institucionāls dabas jautājumi, kas ir vēl jāapspriež, jo jo pārtiks informācija patērētājiem jau piešķi delģētas pilnvaras komisijai paredzēt šādas e, normas. Tā kā tas ir tāds institucionāls jautājums, bet, kā es jau teicu, pēc būtības mēs to varam atbalstīt. E, īpaši zemes kaloritātes diētas mēs sākotnē nepiedāvājām to regulēt e, šajā tvērumā, bet mēs uzklausām parlamentu, tātad jūsu viedokli, es saprotu, ka daudzas dalībvalstis arī padomē vēlas, lai šie produkti tiktu regulēti. Nu, tad eh, komisija ļoti eh, uzmanīgi to visu uzklausa. kas attiecas uz augšanas, tā saucamiem augšanas pieniem. Mūsu priekšlikums ir, mm, lī, nu, tas saglabājas tās pats kā komisijas piedāvājumā, priekšlikumā. Un eh, tas būtu iekļāms veselīguma norāžu direktīvā. Un eh, Ivānovs kundze varam sagalvot, ka mēs ļoti uzmanīgi eh, pievērsīsim lielu uzmanību šīm priekšlikumam. Bija atsaucas arī uz konsultācijām ar EFSA, kad tas ir nepieciešams sabiedrības veselības interesēs, tad komisija vienmēr konsultēs ar Eiropas pārtiks nekaitīgumu aģentūru. Un um, priekšlikumā faktiski nekas tam pretī nerunā. Nē, esmu īsti pārliecināts, vai es pareizi sapratu attiec, teiksim, tos komentārus, kas attiecās uz paziņošanu. Paziņošanas noteikumi jau ir paredzēti noteikumos par īpašiem medicīniskiem produktiem. Tā kā nolūks ir tos iekļaut arī šajos te specifiskajos noteikumos, Bet te mēs runājam par vispārējo ietvaru, kas attiec uz inovācijām, jā, protams, arī šeit mēs vēlamies nodrošināt, lai regulas tiktu aktualizētas, ņemot vērā uh, zinātniskās un tehnoloģiskās uh, inovācijas, tātad zinātnes tehnikas progresu. Es nedomāju, ka būtu vēl kādi punkti, un ar to es arī beigšu. Si, je vais redonner la parole. Paldies, došu atkal vārdu referentei Ivanovas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Like Paldies visiem kolēģiem par komentāriem. Pēc komisijai par viņu komentāriem visrūpīgi atzīmēju. Seņa Labskundze, es piekrītu tam, ko jūs teicāt par vajadzību stiprināt kontrolas pasākums mehānismu. Tāpēc arī ierosina jaunu 27. apsvērumu, kas aicinās dalību valstīm precīzi arī veikt šādas inspekcijas un nodrošināt, lai visi regulas priekšlikumi noteikumi tiktu ievēroti. Atbalstu. Jūs prasījāt pēc spēcīgākiem kontrolas pasākumiem, jo regula, protams, ir regula, bet tad ir jāseko, lai tā tiktu tiešām arī ievērota. Tāpēc lūk arī šis jaunās 27C jaunais apsvērums. Un bez tam vēl nekas cits vairs nav. Paldies jums visiem! Un priecīgs brīvdienas! Merci. Paldies. Polijas prezidentūras pārstāvji jau devušies prom. Droši vien, ka tad izteiksies eh, kādu citu reizi provizoriskā darbu kārtība nākamam gadam un šodienai. Tātad eh, šodien izskatām to, tad eh, grozījums var iesniegt līdz 12. janvārim, grozījums izskatīsim 6. februārī. Došu vārdu Parvanovas kundzei, kas grib izteikties. Viņa tikko ir ieradusies, tātad eh, grozījumus izskatīsim 8. februārī, bet šķiet, ka te ir nelielas grūtības. Es, eh, man šķiet, ka vienā un tajā pašā dienā balsot par šiem grozījumiem būtu visai grūti, tad, kad tie saņem, tiek saņemti. Un tas būs sarežģīti. Nu, paraudzīsimies, vai tas vispār ir iespējams, jo uh, Arī NV komitejā tajā dienā balsojam. 29. februārī pēc tam balsosim un plenāra sesijā, tad uh, nākamā gada aprīlī. Es nezinu, vai mēs tā visu varam darīt kopā. Nu, par to vēl runāsim eh, janvāra sākumā. Par Vanavas kundze, tā kā esat ēnu referente ALDE grupā, vai jūs gribētu izteikties par šo tēmu, lūdzu? Thank you very much, uh, Madam Chair. And... Uh, Paldies, priekšsādātāji. Atvainojos. Ļoti nepieklājīgi sanāca, bet šī trakā diena, man liekas, teikties uz simts pusēm vienlaikus. Un man bija jābūt citā sanāksmē, kur esmu arī referente, un līdz ar to man bija jāpārstāv arī Aldes grupas viedoklis. Un arī šā gadījumā Aldes politiskā grupa atbalsta komisijas priekšlikumu arī pārtikas politikai Un tad tiešām bija laiks pienācis jau visu to arī aktualizēt. Mēs redzam, ka tiešām skaidri noteikumi un reguli jāizstrādā par atsevišķiem patiks eh, veidiem, un arī šīs tad ir pārstrādāta regulas versijā, tas tika arī darīts. Vienlaikus tas arī skaidri nosaka šo juridisko ietvaru mazai sargātām grupām. Es vēlos pateikties no sirds Ivanovas kundzei par viņas priekšlikumu sagatavotu ziņojumu projektu. Mēs katrā ziņā grupa, Aldes grupa atbalstam šo priekšlikumu. Pavisam īsi dažas lietas, dažas jautājumas izcelšu, kur vajadzētu arī komitejai tad papildus vēl pievērst uzmanību. Tātad apvērums ietvars. Komiteja jau šodien arī runāja par to, uh, Frederiks Rīskungs īpaši pateicās, un mēs jau norādījām, ka esam izveidojuši tiešām nosimīgu uh, progresu, bet man uh, kolēģe arī ierosina, ka arī domājot par patiku, kas ir domāta īpašiem dietiskiem nolūkiem, vajadzētu tomēr precizēt informāciju. Par um, īpašo augšanas pienu atbalsta komisijas skaidro nostāju šajā priekšlikumā, ļoti svarīgā jautājumā. Viņa arī norāda, ka šis uh, noteikums ir jānosaka atsevišķā kā patiks um, sadaļa, un te nevajadzētu neko vēlāk jaukt. Tā ir regula, tur nav nekāds atkāps iespējams šajā svarīgā jautājumā. Un to arī vajadzētu atbalstīt jau ar papildus empiriskiem pierādījumiem. Par empiriskajiem vēl piedošanu deleģētiem aktiem mēs atbalstām referents nostāju. Mēs nedrīkstam ļaut komisijai grozīt definīciju, uh, par um, bērniem, par uh, zīdaņiem un viņiem pielāgoto īpašo pārtiku, jo tie ir būtiskie elementi pašā um, regulā, līdz ar to nekāda delģēta akti šeit nav pieļaujami. Ja kāda veida grozījums, ja jūs gribat veikt regulā, tad lūdzu parastajā likumdošanas kārtībā. Un atkal piesardzības pasākums mums liek teikt un domāt, ka uh, Galvenais mm, viens no principiem likumdošanā ir tāds, ka nekādu pārtiku nedrīkst laist tirgu, ja tā ir bīstama. Ja kāda veida vielas, kas iespējams ir kaitīgs cilvēku veselībai, un tāds līdzīgi kategorijas tiek pilnībā izslēgts no pārtikas apstrādes ar šo likumdošanas aktu. Un pavisam skaidri un stingri mēs nosakām arī pesticīdu un atliek vielu un citu veidu ķīmisko vielu uh, klātbūtne nav pieļaujama nekādā veidā. Tik daudz viss no manas puses un atvainos vēlreiz, ka no kā ierados novēloti. Merci pour ces précisions. Est-ce que... Paldies par šo precizējumu. Uh, referents kundze, vai gribat ko vēl piebilst? Nē. Tādā gadījumā droši vien, ka varam pāriet uh, pilnīgi laicīgi pienākamā dosjē. Dodu vārdu priekšsēdētāju kungam. Lūdzu. Well, I'll do from here. Just give me the book. Voilà. voilà. In English. Good. Well, ladies and gentlemen, we'll just let the... Um... Dāmas un kungi. Jā, nu es tikko atgriežos tad no uh, uh, cits sanāksmes. Ah, jā, un mēs ļaujam tad tā komanda, kas strādāja pie uh, pārtiks jautājumiem, īpaši komisijas pārstāvji, tad lā, paldies viņiem uz redzēšanos. Bet es ceru, ka attiecīgi citi komisijas pārstāvi, kas atbild par nākamo jautājumu, tad ir par tā komunikācijām arī šeit. Jā, priekš jūs redzēt sveicināti. Mēs jau pie jautājumu esam strādājuši kādu laiku. Un kopā ar Korholz kundzi mēs esam piedalījušies arī Rūpniecības komitejas interesantās sēdē uzklausīšanā. Un Korholts kundze arī iepazīstinās tātad jūs ar saviem priekšlikumiem. Tālāk vēl ir Tarabels kungs no komisijas puses, piedošana, uh, kā ēnu referents, jo viņš jau arī ir atbildīgais tātad par mm, iepirkuma direktīvu, nozīmēts koordinators, tā ka jums tur būs simtiem lapspušu, ko lasīt Ziemassvētku literatūra. Uh, Nu, tas būs būtisks tiešām nākamais priekšlikums, un viņš šeit ir ēnu referents tātad um, viesabunēšanai. Un tāpat arī Mamstrom un viss pārējie, kurus man priekš šeit redzēt. Vīlina kungs, kā šeit nav uz vietas, un es viņa vārdā vēl dažus komentārus varēšu pateikt, tāpat arī vēl daudz citi nav, nav, nav, nav, bet uh, katrā ziņā, nu, ēnu referenti daži ir. Un tad dod vārdu Ejai Ritai Korholai, lai viņa tad iepazīstinātu jūs ar saviem priekšlikumiem no Rūpniecības uh, komitejas. Lūdzu, Eja Rikta, vārds jums. Paldies, Malkom, sveicināt kolēģi. Jūs jau labi zinat, ka, protams, šīs jaunais viesabinēšanas priekšlikums pārskatītā versija bija pavisam īsā laikā atkal jāpārskata un ir jāpanāk, lai nebūtu nekāds pārāvums šai viesabinošanas noteikumu uh, kopumā. ITRE ir izcēlusi vairākas uh, lietas, un viens no jautājumiem ir tikai tieši par trešo pāntu, kas nozīmē kādu tiešu piekļuvi viesabinošanai. Mēs uzskatām, ka šo tam nevar izskatīt atraut no citiem. Un tad, kad mēs runājam arī par mazumtiesniecības un uh, um, vairumtirdzniecības pieeju un noteiktiem limitiem. Kādā ziņā te arī patērētā aizsardzības aspekts, kas arī iekļauts ļoti labi jau komisijas priekšlikumā. Skatoties uz līdzinējo liesabonēšanas likumdošanu no 2007. gada un arī grozīto versiju no 2009. gada, mēs redzam, ka tā rezultātē tiešām samazināts um, izmaksas cena. Uh, gan um, <clears throat> sarunām, gan arī īsiņām. Tomēr Eiropas Savienības notiktie tarifi ar vien nenodrošina vajadzīgo konkurenci, konkurētspēju. Eiropas komisija seko uzstādītāju digitālās aģendas mēķiem, kas norāda, ka atšķirības starp iesobienošanu un, un nacionālajiem tarifiem līdz 2015. gadam būtu pilnībā jāizskauž. Tātad nulles atšķirība vienlaiks nodrošinot arī konkurentspēju un konkurenci viesabinēšanas tīklos arī pēc 2015. gada. Tāpēc mēs runājam par konkrētajiem struktūrāliem pasākumiem un cenu griestiem. Un jaunie struktūrālie priekšlikumi, kas ir um, saukti Rome Like Home un daudz citi, kas ir domāti un vērsti uz to, kā mēs tiešām šo sistēmu varam iedzīvināt. Uh, Tam visam ir liels arī priekšrocības, bet reiz arī dažas neatrisinātās ēnas puses. Un tagad mēs gribam piedāvāt ilgtermiņu vislabāko risinājumu. Protams, būtu smieklīgi ar likumdošanas palīdzību noteikt vislabākās piemērs tehnoloģiskās uh, iespējas risinājumu, jo tad varētu gadīties, ka brīdī, kad tās regulas spēkā, jau tehnoloģijas novecojušas. Tas ļoti strauji mainās, un tieši tāpēc mans ierosinājums būtu tikai uzskaitīt būtiskos elementus gala risinājumam. Par šiem kaps noteiktiem ierobežojumiem es uzskatu, ka ir jāņem vērā daži lietas, un es jau esmu to sagatavojis, un vēl pāris lietas arī vēlāk sagatavošu. Tad mēs runājam par cenu atšķirībām, vairumtiesniecībā un uh, mazumtirdzniecībā, kas nereti ir mazumtirdzniecībā divas līdz trīs reizes lielāks nekā vairumtirdzniecība. Tas ir tomēr arī vērsts uz to, lai arī tomēr šis tirgus būtu pievilcīgs arī pašiem operatoriem un vienlaiks, lai mēs arī varētu vispār atcelties no kaut kādu cenu ierobežošanas noteikšanas. Bet līdšanai ierobežojumi bijuši ļoti svarīgi, lai gan nākotnē, ko mēs domājam par jaunu operatoru piesaisti, mums tomēr jādomā arī par viņam pievilcīgu sistēmas piedāvāšanu. Cenu ierobežojumi būtu vēl jāturpina pāris gadus arī pēc 2016. gada, jo tirgum vajadzēs nedaudz laika vēl pielāgoties un attīstīties tālāk. Nu, par to mēs vēl varam pastrīdēties, bet es domāju, ka tas būtu tāds arī risinājums, ko mēs varētu izskatīt vēlāk mēnešu laikā. Par patērētāju aizsardzību, caurskatāmību Cēnu caurskatāmība ir ļoti uzlabojusies kopš iepriekšējās viesabonēšanas regulas, tomēr to nepietiek. Darbs jāturpina. Mums jānodrošina, lai patērētājiem būtu skaidra, nepārprotama informācija, un lai viņi varētu labi salīdzināt piedāvātās cenas starp dažādiem operatoriem. Manas iesniegti grozījumi ierosina to, ka tiek iestrādāta šī drošības uh, summa uh, 50 eiro, kas neļauj tad uh, piedzīvot tādus nepatīkamus brīžus atturot rēķinu, jeb uh, jau laicīgi tad um, patērētājs saņemtu brīdinājumu no operatora par to, ka viņš tuvojas šai kritiskajai robežai summai. Tāpat arī mēs runājam par priekšapmaksas pakalpojumiem. Mēs esam uh, atklājuši, ka īstenībā pat ar jau priekšapmaksas sistēmu uh, jums var būt ļoti nepatīkami pārsteigumi ar cenu rēķinu. Tāpēc Eiropas komisija, protams, to daļai ņēmusi vērā, bet vienlaiks viņiem tomēr vajadzētu arī, arī izmantot šo pārskatu regulu un izstrādāt daudz skaidrāku struktūru, kā jūs varat arī konsolidēt patērēto aizsardzības aspekts arī šajā tiesību aktā un nodrošināt nepieciešamo caurskatāmību viesabunēšanai. Paldies, esmu gatavs klausīt jūsu komentārus. Paldies jums, Eija Rita. Nu ko, uzklausīsim mēru referentus. Pirmais - Tarabelas kungs, sociālistu un demokrātu grupas vadā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par jūsu laba vēlējumiem eh, lasīt šos dokumentus pa Ziemassvētku brīvdienām, šos eh, lielos dokumentus. Tiešām droši vien būs ļoti jautri lasīt, bet nu šodien izskatām viesabunēšanu un paldies eh, referentē par šo um, ziņojumu un es iesniegšu daudzus grozījumus. Es arī uzskatu, ka ir jāsaņem informācija pa SMS pār viesabonēšanas tarifiem. Nevien Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās to vajadzētu panākt. Tiem, kas izmanto priekšakmaksas kartes, viņiem vajadzētu saņemt tādu pati informāciju un saņemt tādu pašu aizsardzību kā ab pastāvīgiem abonentiem. Es domāju, ka regula ir jāiet pat tālāk. Es domāju, ka tālāks regulas mērķis, lai neatkarīgi no tā, kas ir eh, aprakstīts eh, Eiropas komisijas digitālās eh, darba kārtības aprakstā, ir panākt, ka līdz 15 gadam gan nacionālajie un ārvalstu viesabunēšanas tarifi sakrīt. Eh, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim eh, divu tirgu stāvoklī. Nevis vienotā tirgu, bet kad ir eh, viens dalība valsts tarifi un tad viesabonēšanas um, ehm, tarifi. Un tas rada grūtības piekļūt informācijai. Ja mēs gribam līdz 15 gadam nonākt pie pilnīgi vienotā tirgus, tad mums vajag pieņemt radikālus lēmumus. Un tāpēc es uh, aicināt cīnīties pret šiem uh, cenu uh, eh, grieztiem, jo pagaidām vēl operatoriem ir ļoti liels manevri iespējas. Uh, me, vajag cīnīties pret netaisnīgām cenām, jāturpina līdz patiesi pirms 16 gadam. No 14. gada 1. jūlija valsts cenām vajadzētu būt ļoti līdzīgām tām. Šie griesti ļaus cenām nepieaugt uh, dramatiski, kas ir ļoti loģiski, ja mēs gribam cīnīties par viesabunēšanas tarifu krišanos, bet mums ir, mēs nedrīkstam aizmirst arī par valstu tarifiem. Dažās valstīs, kā piemēram Beļģijā, nu, eh, valsts cenas ir pat eh, dārgākas nekā viesabonēšanas cenas, piemēram, eh, īziņu sūtīšanai. Un mūsu aicinājumā mazināt viesabonēšanas tarifs mums jārunā arī par katras valsts iekšējiem tarifiem. Mēs varētu izveidot tirgu, kas dotu reālu ieguvumu e, patērētājiem. Un es iesniegšu grozījumus, lai papildus aizsargātu nepilngadīgos no tā saucamā bill šoka, kas e, izmanto priekšapmaksas sarunu kartes. Tāpat es gribētu runāt par tarifu caurskatāmību un salīdzināmību jo nav nekas cits tikpat nesaprotams, kā mm, iespēja salīdzināt dažādos tarifus. Un visbeidzot, bet kas arī ir svarīgi, eh, šķiet, ka komisija jau lielu tam uzmanību pievērš un arī citi eh, to atbalsta, bet mm, man gan īsti nepatīk doma, ka ka mēs eh, pazemināsim tarifus caur virtuālo operātoru ieviešanu. Katram ir savs darbiņš darāms, Un um, telefonu operatoriem ir arī jāveic savs darbs. Nu jā, mēs gribam kaut kādā veidā mazināt tarifus, bet uh, mēs nevaram iedomāties, ka, piemēram, uh, tagad pēkšņi salātu pārdevējs kaut kur ne, tiešsaistē pārzinātu šos viesabonēšanas tarifus. Nu, te nepārsteigsimies, jo šķiet, ka komisijas uh, paziņojums runā par šiem uh, eh, virtuāliem operatoriem, kas palīdzēs mazināt viesabonēšanas tarifs. Nu, nezinu, var jau būt, ka tas tā ieradīs, izdosies, bet pagaidām man šī ideja īsti nepatīk, un es uh, aicinātu no tās iespējams atteikties. Bet, nu, skatīsimies vēl, kā attīstīsies diskusijas. Paldies! Thank you very much. Um... Vēl paldies! Eh, Tātad vispirms Jurgens Kreutzmans. Paldies, priekšsēdētāji. Piesabināšanas tarifi. Ir nu, bijis spilgts piemērs par to, ka Eiropā tomēr kaut kas arī var sakustēties un arī notikt. To ir pamanījuši paši patērētāji. Un tāpēc, manuprāt, šīs diskusijas ļoti skaidri arī interesē. Um, e, ka nu, tad Eiropa tiešām darbojas viņu interesēs un var samazināt tarifus. Korholts kundze jau arī vairākus komentārus svarīgus pateica, un es tam pilnībā piekrītu. Viesabinēšanas tarifi, ko piedāvā atsevišķi operatori. Bet, ja jau jums nav cita operatora, ja tīkla pārklājuma iespējas, tad jūs esat atkarīgs tikai no viena operatora. Uh, un tāpēc mums vajadzētu tik ļoti samazināt tarifus, lai mēs vairs nepiedzīvotu šāds oligopols, un nākotnē tas pilnībā tikt izskausts. Tātad ir jāskatās, lai būtu šādi operatori, kas piedāvā un pie savus pakalpumus par tādu cenu, kas tiešām ir interesanti tirgu, bet arī pašiem operatoriem būtu interesanti iesaistīties jauniem operatoriem tirgo, lai sagrautu līdzinās oligopolus nu, kādā ziņā mēs skatāmies arī līdzinējo mm, situāciju tirgu, bet noteikti ir cēnu griesti. Jāatzīst, ka, ja mēs viņus nosakam pārāk zemu, tad īstenībā situācija ir tā. Jauna operata neienāk, un līdz ar to dabiski cenas nekritīsies. Un atkal nebūs apmierinoša šī situācija. Jo galu galā, ja mēs runājam par patērētāju, kurš samaksā par to visu, tad mēs mēģinām fiksēt cenas, noteikt cenas, uh, un komisijas priekšlikumu par cenu noteikšanu un tirgus regulēšanu. Un, ja cenā, kā, protams, tirgi paši vai šo funkciju nepārņem un cenas neregulē, tad, nu, gan veidos problēmas. Labi, mēs tad runājam par trešo lietu, par to, ar kādām tehnoloģijām mēs nosakām iespējas par to, ka var izvēlēties vairākus operators. Un nākotnē vispār vairs nav runa par viesopenēšanu, bet gan tas viss atbilst uh, tām cenām un tarifiem, ko piedāvā arī nacionālā mērogā operators. Tātad mēs gan gribētu uzrādīt, ka vietējais operators varētu norādīt, ka arī man viesabinēšana atbilst jau pamat tarifam, un līdz ar to tas ir pieņemams citiem. Problēma gan rodas tāda. Arī ar viesabinēšanu, izziņu un tā līdzīgi tas vairs nav aktuāli. Īstenībā jau runa tagad ir par datu pārraidēm, internetu izmantošanu. Tas nerad rada milzīgas izmaksas. Savukārt telefona īssarunā un uh, mm, īsiņas, nu labi, mēs to varam, protams, vēl samazināt, tas būtu arī mm, patīkami, bet tagad lielākās izmaksas rada internetu izmantošana, datu pārraids. Un tāpēc mums jāskatās, kāda tad ir piedāvājuma tirgū. Ja ir šādi piedāvājumi tirgū, kas ir noteikti ar pamattarifu, uh, un tad arī mums nevajag nekādas papildus investīcijas jaunas iekļaut te tehnoloģijās. Mēs vienkārši varam izmantot papildus alternatīvas, tātad šīs fiksētās tarifu mm, likmes. Un ja es esmu tāds regulārs lietotājs, tad es arī varam pats izvērtēt, kādas ir labākās alternatīvas un, un kāds ir mans opcijas, varbūt arī tad eh, bloķēt atsevišķus izvēlas iespējas, lai izvēlētos tieši vietējo datu piedāvātāju. Tas, ko Korholds kundze sacīja, tehnoloģijas nemitīgi attīstās, un mums ir īstenībā jāskatās, kāds īsti ir alternatīvas komisijas priekšlikumam. Es zinu, ka tas nav vienkārši, bet tas ir tā vērts. Izvērtēt visas alternatīvas, kas varbūt ir lētāks, jo ļoti dārgas investīcijas, kas būtu jāveic, uh, par to visu galu galā samaksā patērētājs. Un līdz ar to var gadīties, ka viesabinēšanas tarifi nekritīsies. Tāpēc, manuprāt, vajadzētu tiešām izvērtēt šo komisijas priekšumu no patērētāja skatu punkta. Vienmēr jautājām par to, kā mēs varam attīstīt iekšā tirgu, kā mēs varam panākt situāciju, ka nākotnē patērētājs ceļojot no vienas valsts uz otru, sarunas īsiņas visu to maksā lētāk. Nu, lūk, to sākotnē pieeja bija tāda, ka mēs nosakām griestus un ierobežojums attiecībā uz trešo personu, kurai nav šīs infrastruktūras. Nu, šī pieeja bija, protams, ļoti labi, un mēs to varētu arī tālāk virzīt, attīstīt, bet no otras puses ir jāskatās, cik drastiski šādi pasākumi ir, uh, un cik ļoti mēs varam tiešām ierobežot un vēl nograucot, mm, pasamazināt cenas. Un vienlaikus mēs neizbēgami panākam to situāciju, ka atsevišķi jaunie operētāji neiesaistās tirgu, jo viņam vairs tas nav izdevīgi. Lūk, ir jāskatās, ka galu galā tirgu sākā to konkurence. Tā ir īsta atslēga, kā mēs varam panākt izdevīgākus tarifus. Tāpēc tas, ko arī e, e Korholas kundze piedāvā, mums tomēr jāskatās kopīgi, kāds vēl ir cits alternatīvs. Un barotacību direktīvas priekšlikumu mēs varētu tad arī noatstāt šos gala jautājumus tomēr tirgus rokās, kas varētu tad novest pie izdevīgākas situācijas pašiem patērētājiem. Paldies! Lielas paldies, Jurgen Kreutzmann, nākamais lūdzu Nils Remkungs. kungs. Paldies! Nu, šī ir viena no manām mīļākajām tēmām, ko šobrīd izskatām. Mm, es teiktu pat, ka dosie ir aizraujoši un interesants, jo mums šobrīd ir iespēja paveikt kaut ko, kas ļoti noderētu patērētājiem un noderētu arī Eiropas eh, tautsamniecībai kopumā. Ja esat uzņēmējs Eiropā, ja jūs nevarat izmantot savu vietu tālruni, nevarat izmantot savu datoru citā dalību valstī, nu tā ir milzīga problēma. Eiropas galvenā doma ir izveidot ciešu vienoto tirgu. Un tagad šeit, par ko runājam, tas ir viens milzīgs šķērslis. Mēs varam lielā mērā šo šķērsli likvidēt ar regulas palīdzību. Es neesmu pārregulējuma liels fans, katrā ziņā nelielāks kā jūs pārējie šeit. Es arī uzskatu, ka tam vajadzētu būt uh, pēdējam, ko izvēlamies darīt, bet šajā gadījumā domāju, tas ir nepieciešams. Tas palīdzēs nevien industrijai, bet arī uh, Eiropas tautsēmniecībai kopumā. Neviens nevar strādāt bez uh, tālruņa un uh, datoru mūsdienās. Es piekrītu vispārīgajiem komentāriem. Es pilnībā piekrītu, ka pie dažiem jautājumiem vēl jāpiestrādā. Es arī piekrītu vispārīgas dabas komentāriem par to, ka ir jāprīdina patērētāji arī tad, ja viņi e, ceļo ārpus Eiropas Savienības par iespējamām tarifu e, atšķirībām. Par e, viesabonēšanas cenām un liela pār, vairuma pārdošanas cenām, kas ir galvenā. Un, un vairuma tirzniecības cenām. Jau, kā runājām, bieži vien tiek piedāvāts mājas pakotnes par 8,80 eiro par gigabaitu. Es no rīta nedaudz pagūglēju un konstatēju, ka e, Spānijas telefonika piedāvā par 12,5 um, eiro un daudz lielāku gigabaitu skaitu. Mazumtirzniecība patērētājiem. Zviedrijas skaitļi ir līdzīgi. Tas dod mums zinām priekšstatu. Nu, ņemot to vērā, tātad nu, viens, piemēram, cents par megabaitu varētu būt ļoti saprātīgs tarifs. Un uh, dotu arī uh, manevri iespējas operatoriem, viņi joprojām varētu gūt peļņu. Un tas nozīmē, ka cilvēki var izmantot savus vietāruņus un datorus, mm, pat tad nepiefiksējot, vai viņi šķērso kādu robežu vai nē. Nu, to jau mums arī vajag Eiropas ekonomikai, to mēs gribam Eiropas tirgiem. Lūk, tā ir, uh, tas ir aspekts, kas man interesē visvairāk. Tā kā es ieteiktu Eh, vairumtirzniecības griestus eh, 10 eh, centi, maksimums 20 centi, bet, nu, tas ļautu citu valstu operatoriem un virtuālajiem operatoriem ienākt tirgu un sākt konkurences. Kā jau norādīju, šis viens no maniem mīļākajiem dosieris ar lielu nepacietību gaitā laimīgās beigas. Vai, nu, Kristens, cik jauki, ka tu esi tāds priecīgs un ļoti iesaisties. Vēl daži komentāri no Bīlenkunga, kas tiemžēl nevar būt mūsu vidū šodien, bet atsūtīja savus komentārus. Viņš arī atbalsta vispārējo pieeju, eh, kas šeit izvēlēta. Un it īpaši viņš uzsver, ka viņas doma, ko, kam pievienojas arī ir Rūpniecības komiteja, ir, ka struktūrāls pārmaiņas, kas šeit tiek piedāvātas, lai pātrinātu konkurenci, ieviešot jaunus veidus, kā eh, patērētājiem nodrošināt izvēli un piekļuvu pakalpojumiem. Atsevišķus eh, tehniskos eh, risinājums vēl ir jāuzlabo. Un tas atkārto arī Berika teikto, kā atceraties, Beriks, mm, Berika viedokli, kas tika prezentēts komitejai otrajā dosie lasījumā. Šai kontekstā es gribu sveikt mūsu vidū Džimu Nibletu, kas uh, dod padomus Perek par šo regulu. Un kam ir uh, pieredze ar apvienotās karalistas um, mm, operatoriem šai jomā, un uh, man gan negrib saukt viņu par veterānu, bet domāju, ka viņš par šo tēmu zina vairāk, kā mēs vispārējie kopā. Uh, Kopējais virziens, ko iesaka gan mm, ref, abi referenti, kas mēs piekrītam stratēģijai. Atsevišķi tehniskās detaļas domāju, ka vēl vajadzētu uzspodrināt, bet beigās mums pilnīgi noteikti vajadzētu griezt un nosprāšanas mehānismu, lai turpinātu izdarīt spiedienu uz tirgu un lai turpinātu dzīt lejā cenas un uh, veicinātu konkurenci. Un uh, jāatceras arī par vairumtirdzniecības cenām, ko, uz ko norādīja daži kolēģis, ir ārkārtīgi svarīgi. Kā jau lasījumā šo pēcpusdienu dzirdējām, uh, ja trūks konkurences starp operatoriem, ir īpaši starp tiem, kas gribētu iespējams izveidot alternatīvu viesabunēšanas pakalpojumu patērētājiem, kas viņiem būs jā priekš kā viņiem vajadzēs nopirkt eh, šo ētera laiku, minūtes, gigabaits no citiem operatoriem, lai nodrošinātu pārklājumu visā Eiropas Savienībā. Vairuma tirzniecības cenas ir izšķiroši svarīgs eh, aspekts, un Kristens Lindstroms arī to piemin. No otras puses, domāju, ka mums ir jārīkojas piesardzīgi. Ja gribam pastāvīgu risinājumu, eh, mums vajadzēs struktūrāls pārmaiņas, un uh, Priekš tā vajadzēs arī ieguldījums jaunās tehnoloģijās. Tāpēc jāraugās, kā šos ieguldījumus varam izmantot visizdevīgāk. Par datu apraidi e, Kristens e, ļoti pamatoti arī raugās uz ekonomiskajiem ieguvumiem, kas būtu e, zemai datu apmaiņas cenai. Bet jāraugāmies uz patēriņu. Tas ir lielā mērā saistīts ar cenu Un eh, šai jomā daudz vairāk nekā attiecībās balspastiem. Uz balss zvaniem jau ir bijušas eh, ļoti liela paaugstinājumi mm, tātad datu izmantojumā. Un šobrīd operatori arī iegulda savas kapacitātes celšanā, lai to varētu nodrošināt. Mums sākotnēji vajadzētu ļoti zēmu datu mm, apraides mm, apjomu nosprost eh, kā griestus un jāapzinās, ka mūsu tīkliem ir arī ierobežojumi. Un jāizvēlas operatori tikai, kas spēj to eh, nodrošināt, un mums vajag arī, lai operatori ieguld nākamās paudzes augstas kapacitātes datu tīklos. Mums tas ir vajadzīgs nevien tāpēc, ka tas ir ekonomiski svarīgi, bet arī, lai varētu sniegt universālas dabas pakalpojumu, universālu eh, plaša joslas interneta pakalpojumu. At, arī nākotnē tas būs ārkārtīgi svarīgs. Es nedomāju, ka mums vajadzētu uh, pieņemt strateģiskus lēmumus, neraugoties plašākajā bildē kopumā, ka mēs te sniedzam universālu pakalpojumu. Noslēgumā pamatā mēs atbalstām Kohlers kundzes izvēlēto virsienu, Mēs gribam pārliecināties, ka uh, darbs ir paveicams, ka regula ir vienkārši, ko var ātri īstenot. Mēs negribam tehnoloģiski būt preskriptīvi, mēs gribam dot manevru iespējas un, un iespējas radīt inovatīvus risinājumus un gribam pārliecināties, ka e, jautājumi ļoti uh, cieši turpinās izskatīt arī nākotnē. Bet, ja mēs tā uh, lemjam rīkoties, tad mums ir jādod uh, arī eh, laiks tirgiem pielāgoties un neiejaukties tajos par ātri. Un jautājums arī ir par eh, tirgus jauniem spēlētājiem, par jauniem risinājumiem. Tas var mainīt patērētāju rīcību diezgan ātri, bet nav nu, eh, priekš tā arī iespējams, ka paies kāds laiks. Mums ir jāļauj tirgiem attīstīties. Un, ja e, e, konkurence nebūs gana, tad iespējams mums atkal vajadzēs iejaukties, bet es ļoti ceru, ka mēs e, nepaliksim nostājā, kad mums visu laiku vajadzēs tikai Eiropas pakalpojumiem nospraust Eiropas risinājumus, un tad tas būtu mikropārvaldība, kas nav mūsu darbs. Mēs esam te ievilkti operatoru nespējas un negribēšanās kaut ko darīt šai lietā dēļ. Mēs esam tātad viesabunēšanas trīs pakotnē. Diez vai mēs gribam viesabunēšanu 4, 5 un 6. Ļoti ceru, ka šī pakotne būs pēdējā. Paldies! Um, so that's the round of shadow. Nu, lā, nu, tagad uzstājās ēnu referenti, tagad uh, mūsu kundze. Jā, vispirms es piekrītu, ka principā. Uh, Mums nevajadzētu parlamentā sākt noteikt cenas. Tas ir jādara tirgumu, bet, diemžēl, es uz šo brīdi tirgumu neusticos, jo mēs neesam redzējuši, ka viņi varētu atbilstoši reaģēt, un tā ir problēma. Laika viņiem bija pietiekami. Es kļuvu par parlamentu locekli 2006. gadā, kad mēs runājam par pirmo viesabunēšanas regulu. Un tā laikā mēs teicām tieši to pašu. Mums jādod viņiem laiks, Un tagad atkal mēs runājam par lauku jau līdz 2015. gadam, tātad viņi būtībā nav uh, norēģējuši tā kā vajag. Mums šeit jābūt stingriem un nepiekāpīgiem. Un kaut kas šeit ir jādara cenu sakarā, es nepiekrītu e, komisijas priekšlikumam, es nepiekrītu arī Korholas priekšlikumam, tas ir par augstu, es piekrītu Kristiānam, ka līmenis, ko Mm, jūs piedāvājāt vairumtirdzniecības cenām, e, tas ir labs līmenis, jo principā es piekrītu, ka ir jābūt vienai cenai visā Eiropā. Šeit nevajadzētu būt e, nekādām atšķirībām. Tāpēc vajadzētu noteikt pietiekoši lēnu vairumtirdzniecību, zemu vairumtirdzniecības cēnu. Daudz no jums par to ir runājuši ar lobbyistiem, droši vien arī no nozares puses. Un ne visi, bet daudz saka, ka ir iespējams noteikt de šo te desmit eiro uh, griestus uh, vairumtirdzniecības cenai, un tik un tā viņi pelnīs uh, pietiekam daudz naudas. Jo, ja cena būs ļoti zēma, tad patērētāji nebaidīsies un uzņēmumi nebaidīsies nebaidīsies, ka darbinieki izmanto viedtelefons un citas lietas. Viņi pelnīs eh, nevis eh, uz augstām cenām, bet uz lielāku apgrozījumu, to, ka vairāk cilvēku izmanto šos pakalpojumus. Es piekrītu, ka mums jāstrādā ātri, ka mums ir kaut kas jādara, kaut kas iespējams jau Dānijas prezidentūras laikā, bet es gribētu redzēt, ka parlaments ir šeit tas, tā stiprā pils, kas uh, Eh, saka, ka mūsu mērķis ir pazemināt cenas un nevajag eh, novest pie tā, ka mēs, eh, ka beigās padomi būs tas labais puisis, kas pateiks, ka mums ir jānosaka šīs ļoti zemās cenas. Es domāju, ka mums tiešām šeit ir jāstrādā MVU labā un patērētāja labā un tieši vairumtirdzniecības cena ir tā, pie kuras ir jāstrādā, Protams, ka es gribētu arī, lai galu lietotājiem kaut kas no tā tiktu, bet vēl viena piezīme. Es domāju, ka IMCO komiteja ir jābūt šeit ļoti ar tādēļ stipru mugurkaulu un jācīnās par labākajām cenām patērētājiem, jo Korhols kundze pašreizajā priekšlikumā pašlaik e, noteiktā cena ir augstākā, ja piedāvā itere komiteja, kas ir rūpniecības komiteja. Nu, nevajadzētu sākt varbūt konkurēt par uh, iespējamo zemāko cēnu šeit parlamentā, bet uh, ir iespēja tomēr noteikti ļoti zemas uh, vairumtirdzniecības cenas nebūt uh, nekaitējot uh, kompānijām viņu spēja iepelnīt. Tūns kundze, paldies, jā, nu es jau arī gribētu, lai uzņēmumu savas cenas samazinātu un redzētu, ka no tā viņi iegūst, jo mēs eh, vienkārši neierobežotu datu pārraidi ar saviem telefoniem. Eh, viņi varētu palielināt savu eh, apgrozījumu. Praktiski gandrīz viss, kas ceļo tieši datu pārraides funkciju, izslēdz savos telefonos, atrodoties ārzemēs un tas īstenībā uh, kaitē iekšē, iekšējiem tirgum, jo uh, mēs daudz pakalpojumus nevaram izmantot. Drošības pasākumu, biļešu pasūtīšana internetā. Uh, piemēram, uh, atcerieties, ka šeit parlamentā izdzīs gaisma, mums bija jāiziet no parlamentu un ārā. Atnāca Ratī kundze un teica, ka mums internetā vajadzētu pārbaudīt, kad tad mēs varam e, nokļūt parlamentā. Mēs teicām, bet ziniet, mūsu kompjuteri 14. stāvā. Nu, bet jums taču ir jūsu vieta telefona. Jā, tā tas bija, bet e, attiecībā uz datu pārraidi vienkārši šī funkcija bija atslēgta. Un tāpēc šai sakarā kaut kas ir jādara nav īstas konkurences starp uzņēmiem un nav gatava pazemināt cenas, un kamēr tas tā ir, mums būs viņi jāspiež to darīt. Mēs jau daudz kad dzirdam to, ka viņi visi bankrotēs, ja mēs e, noteiksim zemus griestus, tas notiek visu laiku, un tā kā neviens it kā nav bankrotējis, man šķiet, ka viņi darbojas ļoti labi. Kas vēl ir interesanti? Mēs arī dzirdam no šiem uzņēmējiem, ka viņiem ir dažādas cenas dažādās valstīs, un tas ir atkarīgs eh, no eh, tā, cik liels ir labklājības līmenis un kurā valstī eh, šie iedzīvotāji var atļauties maksāt. Un pat ļoti tabadzīgās valstīs, kur cenas ir salīdzinoši zemes, viņi tik un tā gūs lielisku pēļņu. Tas nozīmē, ka cenas kopumā ir iespējams pazemināt diezgan zemā līmenī. Es arī baidos, ka par spīti tam, ka principā tas uh, it kā neatbilst mana, mana priekšstatam par tirgu, uh, bet šī gadījumā, man liekas, ir jāspēr stingri soļi, lai samazinātu cenas jo no tā būs labumu daudz, mēs vairāk izmantosim internetu, telefonā, un tas būs labi patērētiem, tas būs labi iekšējam tirgu, jo mēs gūsim e, iespēju izmantot pakalpojumus, kas tiek piedāvāti internetā, bet ko mēs neizmantojam, jo par tiem nesaņemam informāciju. Nu tā. Uh, Profesor Krēda Kempels. Profesors Krēda Kampros, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jāsāk ar vienu faktu. Daudzi no mums pirms pāris mēnešiem piedalījās itras uzklausīšanā, kur mēs dzirdējām, un faktiski, nu, mēs bijām sašutuši dzirdēt to, ka pašreizējās principā ir kādas 5 līdz 10, viesabunēšanas cenas ir 5 līdz 10 augst, reizes augstākas nekā, nekā tas, ko cilvēkiem par tām jāmaksā. Un tādēļ mēs jautājam, kādēļ mēs neesam mēģinājuši otrais noteikt griestus. Un komisija atbildēja ar parasto tirgus argumentāciju, ka augstās cenas ir nepieciešams tādēļ, lai tirgu ienākti jauni, uh, jauni dalībnieki, bet īstenībā tas neiztur kritiku. Jo būtībā, kas mums te ir, tā ir tāda, eh, zinām, oligopole. šie te noteiktie griezti ir pietiekami komfortabli visiem un neviens no tā necieš. Jā, un komisija sacīja, ka gal galā konkurence ir, piemēram, tad, kad mēs šķērsām robežu, visi saņem izziņu. Bet cik no pašreiziem patērētājiem tiešām sāk mainīt operātoru, tāpēc, ka ir saņēmuši īziņu. Piemēram, izkāpjot no lidmašīnas vai, vai saņemot bagāžu vai cenšoties noķert taksi uz pilsētu. Lūk, šie ir tādi argumenti, kas tiešām kritiku neiztur. Es piekrītu Korholas kundzei un viņas idejām par to, ka informācija ir jāpaplašina. Tas viss ir tiesa. De nós, eh, de, de haver um qualquer, uma qualquer... Bet arī Tarabēlas kungam ir taisnība savā ziņā, ka mums ir jābūt kaut kādam mehānismam, eh, kas ļautu šos griestus pazemināt, noteikti zemākus bet vai mēs to panāksim līdz 2015. nu, nezinu, ja mēs to izdarīsim. Tad mēs būsim snieguši labu pakalpojumu saviem vēlētājiem. Daļa no informācijas, cik es atceros, ko mums sniedza par valstīm, par iekšējo tirgu, bija par viesobenēšanu un piesabonēšanā īstenībā šie griezti ļoti, ļoti lēni pazeminās, un es domāju, ka otrā revolūcija ir sen pienācis laiks. Labi, paldies, paldies visiem par jūsu ieguldījumiem. Es tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Tarāvas kundzem, ja Nivlarkungs vēlas izteikties lūdzu. Bet mums ir tikai septiņas minūtes, pirms mēs varēsim doties iedzert kādu kokteili. Un, protams, ka arī Korholas kundzei ir pilnas tiesības atbildēt. Paldies priekšsēdētāji. Vieslabadēšana ir man mīļākā tēma, nevis tāpēc, ka man nav izvēles, bet to iemeslu dēļ, ko Engstram kungs minēja par to, cik ļoti svarīgs tas ir iekšējā, no iekšējā tirgus viedokļa. Vēlētos atzīmēt vairākus punktus par to, ko es tikko dzirdēju Korholas kundze savā prezentācijā, minēja kādu svarīgu lietu un proti, ka komisijas priekšlikums satur struktūrālu pasākumu pakotni, lai ieviestu tirgu konkurenci, tā pašā laikā nodrošināt drošības tīklu patērētājiem, nosakot šos te griestus. Uh, Mēs nevaram šos dažādos pasākumus atdalīt, ja mēs vēlamies ieviest konkurenci viesabinēšanas tirgū. Un uh, vēl kāda piezīme. Tā ir saistīta ar datu pārraidi. Tieši tā kā Engstrāma kungs sacīja, uh, tad faktiski nākotnē tas ir vissvarīgākais faktors, jo tieši datu pakalpojums cilvēki izmanto ar vien vairāk. Viņi to dara uh, savās mājās, un, protams, ka viņi vēlas to darīt arī tad, kad viņi ceļo. Un līdz ar to regulē nevajadzētu iedziļināties tehnisku risinājumu detaļās, bet šajā kontekstā es gribētu sacīt, ka uh, Mēs zinām no Bereka analīzes, ka ir dažādi pieejamie risinājumi. Un mums regulā vajadzētu noteikt kritērijus attiecīgiem tehniskiem risinājumiem tādā veidā, lai mēs neizslēgtu jaunus, inovatīvus risinājumus, īpaši risinājumus, e, kas e, risinātu ļoti augstās viesubanēšanas cenas datu pārraidē. Protams, ka mums ir jāregulē šīs cenas un jānosaka pietiekoši zemā līmenī, garantējot to, ka cilvēki varēs eh, atļauties šīs cenas maksāt, bet es nedomāju, ka tas ir ilgspējīgs risinājums. Mums ir tehniski risinājumi, Kroisman kungs par to teica, par to, ka ir iespēja izmantot vietējo tīklu datu pakalpojumiem. Mums ir jānosaka kritēriji tehniskiem risinājumiem tādā veidā, lai šādi risinājumi netiktu e, izslēgti, bet drīzāk veicināti ņemot vērā arī izmaksu efektivitāti dažādiem tehniskiem risinājumiem, bet tas ir svarīgs aspekts, kas ir jāpatur prātā. Tālāk runājot par griestu noteikšanu, vai sliekšņu noteikšanu. Es jau to sacīju vairākas reizes šajā komitejā, bet arī citās komitejās. Ja mēs tiešām vēlamies, lai struktūrālās metodas darbotos un lai mums būtu tirgu konkurence, mums ir jābūt stimuliem, lai tirgu ienāktu jauni dalībnieki. Un te nav runa uh, tikai par pārpārdevējiem. Ir jāveido uh, tāda konkurētspējīga vide. Uh, lai esošie eh, operatori, mēs vairāk kā dzirdējam vārdu oligopoli, monopols, lai šāda tirgus uzvedība mainītos, mums ir jārada uh, stimuli, mums nav jārada kaut kādas tur konkurences tendences un tā tālāk, bet mums ir jārīk, jāveic attiecīgi pasākumi. Es nevēlos arī tagad ieņemt kaut kādu pozu par to, kādiem ir jābūt uh, sliekšņu līmeņiem. Uh, bet es dzirdēju vairākas piezīmes par to, ka mums īpaši ir jārunā par vairumtirdzniecības līmeni, lai mēs tiešām dotu iespēju konkurentiem ienākt tirgu. Kāds ir pareizais līmenis, es nezinu. Es domāju, mūsu priekšlikumā bija, teikt, bija tas bija bāzēts uz eh, Bereks izdarīto izmaksu eh, aplēsi bet tam ir jābūt tādam, lai tas veicinātu ienākšanu tirgu. Paldies, Nībarkungs, lūdzu, paldies. Mēģināšu iztikt ar divām minūtēm, runājot par konkurenci. Koncentrēšanās uz konkurenci, ko es dzirdēju šajā zālē un arī itra komitejā un arī no padomas ziņojumiem koncentrēs uz komisijas priekšlikumiem ieviest struktūrālus pasākumus, īpaši tā saucamo atdalīšanas vai atvienošanas opciju, e, kur, lūk, šī datu pārāde tiek atdalīta no ārzemju uz vietējo operātoru. Runājot par konkurenci, par pakotnēm, kādas tiek piedāvātas viesabenēšanas pakalpojumu jomām Te faktiski ir jādomā, kāds ir šīs regulas patiesais mērķis. Mēs gribam samazināt mazumtirdzniecības cenas viesabonēšanai, lai tās būtu gandrīz tādas pašas kā vietējie tarifi. Un vairums patērētāji gribētu, lai viņiem būtu tā teikt viens, pietur, aģ, viens pieturs aģentūra. Viņi negrib tur meklēties pa dažādiem pakalpojumu piedāvātājiem. Un tad, protams, ka uh, pazeminot vairumtirdzniecības cenas un tās izlīdzinot, uh, tas varētu palīdzēt. Bet to, protams, nevar darīt nekavējoties, tam ir savi iemesli, jo vairumtirdzniecības izmaksas pārsniedz uh, tātad vietējās izmaksas par noteiktu apmēru, bet, ja mēs runājam par Engstrom kungu priekšlikumu, uh, Un tur vajadzētu palūkoties. Ja mēs samazinātu šo cenu līdz 10 eiro par gigabaitu, tad tas, protams, veicinātu konkurenci starp eh, eksistējošajiem uh, eh, pakalpojumu sniedzējiem, lai piedāvātu tādas pakotnes, kurās apvienojas tātad šie te vietējie pakalpojumi kopā ar uh, viesabunēšanu. Bet runājot par šo atdalīšanu un griestu noteikšanu, uh, 20 eiro par gigabaitu, nu, uh, tā, ja uh, cenas būs tādā līmenī, tur nekāds labs biznesa jaunu pienācējiem neienāk. Vai kādu jūs gribat konkurenci, vai jūs gribat uh, konkurence starp pakotnēm, kas tiek piedāvātas, vai jūs vēlaties tādu konkurenci, kur patērētājs izvēlas vienkārši um, dažādus viesabonēšanas pakalpojumu piedāvātājs. Dažiem šķitīs, ka labāk ir viens variants, dažiem, ka otrs, bet jāatrod kaut kāds vidusceļš. Paldies! Paldies uh, par šo vērtīgo komentāru, tas, ka jūs atgādinājāt par uh, izvēle, tas ir lieliski. Un jāatcerās, protams, ir eksistējušās tirgus struktūras. Korhols kundze, lūdzu jums noslēgumam vārds. Man šķiet, ka mums būs ļoti politisku dāvanu pilns, eh, pilni Ziemassvētku, jo ir politiskais sapnis šādā veidā atrisināt jautājumu. Problēma ir, tā ir jāizlabo, un mēs varam tiešām šeit eh, darīt kaut ko labu par labu patērētājiem, un es pāriešu uz brīdi savu skaisto mātes valodu. Mērķis šī gadījumā ir, lai kaut kādā noteiktā brīdī mums nekādas regulas vairs nebūs vajadzīgas. Tas, lai mums nebūtu lūk šo atšķirību starp, starp cenām. Uh, Tarabēlas kungs, jūsu pieeja šķiet saprātīga. Tas nozīmē, es to varētu atbalstīt, Kroits, man kungam var teikt jā, paldies. Labi, ka jūs pilnībā sapratāt mana ziņojuma tātad būtību. Tas ir patērētāja interesēs nodrošināt konkurenci un izvairīties no monopola situācijām Un nu, tieši tādēļ ir svarīgi rast līdzsvaru. Vairāki kolēģi šajās diskusijās, arī citās grupās un arī citās komitejās daudzi ir runājuši par šiem te nacionālajiem piedāvājumiem un ciem cenu līmeņiem, domājot, ka tas ir patiecais cenu līmenis un uh, izteikuši, bet diez vai šīs cenas ārzemēs vienmēr ir saglabājamas. Nu, es ceru, ka līmenis varētu būt līdzīgs, bet lūk, šīs te īpaši izdevīgās vai ļoti zemās cenas varbūt neatspoguļo īstās izmaksas, jo ieņēmumi šobrīd no viesabinēšanas patiešām ir ļoti augsti. Uh, un ar eh, šiem ieņēmumiem tiek eh, subsidēti šie te mazumtirdzniecības piedāvājumi eh, balstīs uz vietas. Visi šie gigabaiti, megabaiti, nu nemaz tik daudz lietotāju nelieto viedtelefonus. Ne tik daudziem cilvēkiem uh, vajag <clears throat> tik lielus datu apjomus pārraidīt tur par tūkstots megabaitiem tā tālāk. Un mm, iPhone lietotāji principā uh, nu, pat tādus apjomus nemaz nelieto. Mēs šeit uh, Faktiski mums šeit jārunā par ļoti lieliem apjomiem. Tas ir saprotams, ja jūs runājat par pakotni, bet jūs radāt iespaidu, ka tas ir tāds vidējs lietojuma apmērs, bet tā tas reāli dzīvē nav. Bet paldies par šo ļo, šim ļoti labajām debatēm un priecīgus Ziemassvētkus. Un tagad es apstiprinu mm, tālāko darba kalendāru un vēl viens paziņojums, pirms mēs dodamies prom. Grozījumi ir jāiesniedz tātad līdz rītdienai. 6. februārī mēs tos apspriedīsim, balsosim tajā pašā dienā, tā kā mums ir tam jāparedz laiks. 22. balsos Lūpniecības komiteja Tā kā mēs to pātrināsim cik ātri vien iespējams, un esmu pārliecināta, ka kolēģi iesūtīs savus grozījumus, bet ir jābūt attiecīgi pietiekam daudz laikam diskusijām, un tas ir jāapspiež atsevišķi. Un uh, izskatīšana tālāk notiks aprīļa vidū. Lielas paldies! Un visbeidzot, protokolam vēlos atzīmēt Kozečnika kungu vārdā, kam bija jāatgriež Čehijā jo viņam ir jāpiedalās eh, piemiņas pasākumos Vaclava Hāvela nāvas sakarā. Jums, eh, viņš mums nosūtīs grafiku, eh, kur ir galīgais rezultāts bū, par, bū, vienošanās par budžetu. Un uh, tur, ir ko, tur ir atzīmēts, par ko viņš šeit mūsu vārdā iestājas. Mēs esam vinējuši dažās vietās, dažās zaudējuši. Uh, priekšlikums ir salīdzinošs mazliet negatīvs, bet tas ir pieņemams risinājums. Ir, protams, jautājumi par pārcēlumiem starp kategorijām, bet vismā Kozačņikungs ļoti veiksmīgi to visu izdarīja. Un viņa referenti ir šeit, vai jūs vēlaties izteikties? Nē, ne, nevēlos. Tādā gadījumā liels visiem paldies, eh, un eh, es īpaši pateicos arī tūkiem par papildus mums piešķirto laiku, un tagad es aicinu pateikties eh, Čordan, cerams, ka viņš ir atzīmējis, ka viņš kā komisijas vadītājs ir paveicis ļoti daudz kopš komiti, un esmu privileģēts, ka esmu tikai viens no trījiem priekšsēdētājiem, kas ir bijis šajā komitejā. Uh, un, un Elīma Kārtī un Filips Vaithēts ir no mana vēlēšanu apgabala, un Vaithēda kungs eh, mīra tieši eh, Ziemassvētku brīvdienu laikā pirms uh, vairākiem gadiem. Un uh, mēs, mums viņa ļoti trūkst, un mēs to varētu atcerēties un pieminēt arī šovakar. Bet Mēs esam norganizējuši dažus dzērienus, lai atzīmētu šī gada veiksmīgās beigas, un arī uh, tulki ir laipni aicināti uh, piedalīties, un es vēlos visiem jums novēlēt uh, labus, labas brīvdienas, laimīgu jauno gadu. Tarabēlas kungam lielisks brīvdienas ar 400 lapusēm lasām vielas. Un vēlreiz visiem paldies. Un tiekamies janvārī.